pulkstens ir deviņi, un mums vajadzētu sākt jau šodienas sēdi. Mums ir uh, samērā maz laika. Laiks jau arī ir sadalīts ar dažādajiem runātājiem. Komisārs uh, amata kandidāti, dārgie kolēģi, esam šeit pulcējušies, lai uzklausītu Damanakī kundzi. Uh, kas ir uh, nozīmēta par nākotnes uh, martīmās politikas un zivsaimniecības komisāri. Sveicu jūs sirsnīgi šeit šajā uzklausīšanā, vēlu visu labu. Zivsaimniecības uh, komitejā esam ieaicinājuši arī transporta komitejas uh, deputātus, kas uzklausīšanas beigās uzdos jautājumus. Uzklausīšana tiek tiešraidē translēta internetā, parlamenta lapā. Ierakstu var uzklā, noklausīties arī vēl vēlāk. Sekretariāts ir izdalījis detalizētus skaidrojumus par procedūru. Pieņem, ka visi zina, kā jūs uh, varat pieteikties, uh, lai uzte, uzdot jautājumu. Pieņem, kā arī Demanākis kundze to zina Tādēļ neatkārtošu noteikumus, tikai pateikšu, ka ļoti strikti ieturēšu jautājumu laiku. Pirms Ziemassvētkiem tika izdalīta jautājuma un atbildes ir paziņots pilnīgi visiem deputātiem dažādajās jūsu valodās. Un pirms es dodu vārdu kandidātei, ko, politisko grupu koordinatoru un pārējie deputāti ir varējuši uzdot, un es gribētu sniegt dažus uh, iepriekšējais skaidrojums. Damanaki kundze, jūs vai jūs esat iepazinusies ar formu, jautājumu formulāru, kurā bija uzdot jautājumu par ikviena um, komisāra uh, kompetencēm. Tomēr ņemot vērā to, ka šie jautājumi visam ir ierobežot, ņemot vērā to, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgu, līgums, mūsu komiteja ir nolēmusi vērst uzmanību uz pieciem konkrētiem jautājumiem attiecībā uz jūsu darbu saistībā ar Eiropas parlamentu. Un es gribu norādīt, ka jūsu sniegtās atbildes diemžēl, ir samērā neskaidrs un neapliecina jūsu gribu e, stingri strādāt e, mūsu interesējušos virzienos. Un mēs es, esam spiest uzskatīt jūsu atbildes par e, zināmā mērā nepilnīgām. Komiteja, komisija bija jāņem vērā to, ka ir stājies spēkā Lisbonas līgums, tāpēc es gribētu atgriezties pie iespējas uzdot dažus jautājumus attiecībā uz jaunajām, jūsu jauno iespēju sniegt precīzāku atbildi, labāku atbildi, lai mēs varētu labāk izvēlte, izvērtēt jūsu kompetences attiecībā uz jūsu, e, jūsu jauno ieņemamo amatu. Un, e, e, šie jautājumi ir iesniedzami par, parlamentam gan attiecībā e, uz parlamentdarbību, gan attiecībā uz jauktajām zivsaimniecības komitejām, gan uz citiem jūsu, jūsu darba jautājumiem. E, to es vēlos sacīt, ka šis bija ārkārtīgi svarīgs jautājums un e, šie aspekti jūsu darbā ir jāņem vērā. Eh, protams, šie jautājumi nav vienīgie, kurus jūs uzklausīsiet šīs, eh, uz, eh, šīs sēdes laikā. Deputāti varēs uzdot konkrētākus jautājumus par kopīgo zivsaimniecības politiku, par Eiropas Savienības jūrniecības politiku un bez garākā ievada un ietaupot jau dažas minūtes no šīs sēdes. Es dodu jums vārdu, lai jūs varētu nākt klajā ar savus runas ievadu daļu. Damanaki kundze, jums tiek dots vārds. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un godātā priekšsēdētājs kundze, Frāgas kundze, un godātie deputāti. Man tas ir liels gods uzstāties šeit eh, parlamentu priekšā kā komisāra amata kandidātei. Tas ir izšķirošs brīdis, tas ir tiešām ļoti būtisks brīdis eh, politiķa dzīvē. Uh, un es esmu daudzus gadus Grieķijas parlamentā pavadījusi, un mana valsts ir eh, ilgi bijusi Eiropas Savienībā, un manas eh, Eiropas apņemšanās ir eh, ļoti ilglaicīgas. Nevienmēr man ir bijusi vienkārša politiskā dzīve, esmu maksājusi savu cenu par to. Eiropas Savienība gadu desmitiem ilgi ir īstenojis spēcīgu uh, Uh, zivsainiecības politika, kas ir viena no uh, īstajām kopīgajām politikām, un mēs šeit uh, vēlamies turpināt šo politiku ilgtspējīgā veidā. Un uh, es uh, vērtēju to pozitīvu, ka līdz ar Lisabonas uh, līgumu ieviešanu zivsaimniecība būs koplēma procedūrā, kas būs parastā procedūra, un tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam šeit būs svarīgāka loma. Uh, Šajā jomā, par kur mēs šodien runājam, mums ir uh, stabils pamats, uh, uz kur mēs varēsim balstīties, pateicoties iepriekšējo kolēģu paveiktiem darbam, jo īpaši Borga konga paveiktajam. Komisija, Eiropas parlaments, uh, dalībvalstis uh, cer, ka šajā jomā lietas vēl uzlabosies. Vispirms es uh, gribētu turpināt tagad uh, angļu valodā, un eh, tas būs, um, tātad es turpināšu angļu valodā. Vispirms par zivsaimniecību. Eh, kopējā zivsaimniecības politikas reforma, kas turpinās, ir ļoti būtiska, un, protams, būs viens no galvenajiem manu darbu uzdevumiem. Ņemot vērā, ka ir saņemtas gandrīz 400 eh, pieteikumi publiskajā konsultācijā par zaļo grāmatu, um, ir tātad guvis eh, lielu atsaucību no iesaistītajām pusēm. Es uztveru šīs no, konsultācijas ļoti nopietni un arī jūsu komitejas viedokli. Eh, tagad ir pienācis laiks pieņemt lēmumus un tos ieviest. Gribētu minēt četrus galvenos vārdus. Pirmkārt, ilgtspējība. Ilgtspējība ir eh, viens no atslēgu svārdiem manos priekšlikumos, kurus iesniegšu jums un padomēji vides, ekonomiskā un sociālā ilgtspējība. Es uzskatu, ka mēs varēt, varēsim atrast sintēzi un līdzsvaru starp šīm trim un uh, tās uh, apvienot ne tikai ilgtermiņā, bet arī šobrīd. Es domāju, ka mēs varam zvejot mazāk un pelnīt vairāk. Mēs varam risināt mūsu flotes uh, lieko kapacitāti, lai eh, veicinātu mūsu nozars konkurētspēju. Tā pašā laikā jāsaglabā arī mūsu mazā apjoma zivsēmniecība. Uh, un tās ir jāaizsargā no negatīvām ietekmēm. Zivsaimniecība ir vairāk nekā tikai pārtiks ieguve. Mūsu piekrasts reģioniem zivsaimniecība ir drošība, kultūra un vēsture. Tas ir dzīvesveids, tas ir uh, dzīvesveids ar daudzām grūtībām, par kurām es ļoti labi zinu, jo es esmu dzimusi zivsaimniecības zivzvejnieku ciematā. Tikai um, uh, rentabla zivsaimniecība var nodrošināt uh, uzturu zvejniekiem, lai zvejnieki varētu izdzīvot. Jūrā ir jābūt zivīm, kuras var zvejot ilgspējīgā veisā. veidā. Mums ir jāsvejo mazāk un jāpievērš lielāku uzmanību zivsaimniecībai. Mēs varam izmantot piemērotas uh, zivju pārvaldības un ilgspējīgas un vidē draudzīgas akvakultūras metodas. Mēs varam risināt šo te zivju izgāšanas jūrā praksi, to novērst. Mēs varam to padarīt par uh, lietu, kas eh, vairs nenotiek. Lai to darītu, mums ir eh, jāinvestē mūsu produktu kvalitātē, svaigumā un labā marķēšanā, lai sniegtu labus produktus Eiropiešiem. Otrs, ko gribētu minēt, ir demokrātiskā atbildība. Tas ir otrs atslēgas vārds - demokrātiskā atbildība visiem uh, partneriem šajā sektorā. Zilsainiedzības politika ir kopēja politika, bet es uh, domāju, ka to var um, sasniegt, uh, nepieņemot visdetalizētākos uh, lēmumus augstākajā politiskajā līmenī. Mums ir jāizmanto iespēja decentralizēt un reģionalizēt mūsu politiku. Iespēja uh, visām iesaistītajām pusēm aktīvi darboties, protams, pilnībā ņemot vērā līgumus. Globālā dimensija ir mans trešais atslēgas vārds Mums tā ir jāpielāgo 21. Um, gadsimtam. Uh, Zivsainiecības nolīgumi ir labāk jāievieš, lai nodrošinātu drošu vidi mūsu ražotājiem, un tie tai pašā laikā var arī uh, dot uh, privilēģijas mūsu partnervalstīm. valstīm Runājot par ilgtspējīgiem resursiem, jaunu darbu vietu radīšanu, palīgu nozaru uh, attīstību un demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu. Tās ir jomas, kurās parlamentam ir uh, zināšanas un kurās tas aktīvi darbojas, ko, protams, vēl var pastiprināt. Lisabonas līgums uh, nostādot Eiropas parlamentu un padome uz vienāda līmeņa prasa, uh, kvalitatīvas izmaiņas. Es piekrītu priekšsādātājs kundzei, un tomēr eh, tas nav jautājums, kas ir atkarīgs tikai no manas atbildības. Tas ir horizontāls jautājums, kas skar visu komisiju un arī padomi. Ko es varu teikt? Es eh, tiešām eh, gatavojos izmantot visas iespējas, to tiešām domāju nopietni, lai rastu labākas atbildes jaunajā ietvarnolīgumā. Atbilstība ir pēdējais, bet ne mazāk svarīgs atslēgas vārds. Mūsu uh, politikai ir jābūt ticamai, ir jābūt atbilstības garantijām un godīgai konkurencei ar kaimiņu valstīm, kas vejotais pašos ūdeņos. Es eh, rēķinos ar jūsu atbalstu uh, atbalstot kontrols ietvaru. Mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai panāktu šīs nozares monitoringu un uh, bloķētu neregulāras nereģistrētas un nekontrolētas zvejas produktu iekļūšanu Eiropas Savienībā. Tagad pievērsīšos jūras jautājumiem. Zilā grāmata ir saņēmusi atbalstu no Eiropas parlamenta un no padomas. Tagad uh, ir pienācis brīdis doties tālāk, um, jo uh, sinerģija jau ir meklētas ar dažādiem sektoriem. Mums ir jāturpina veidot uh, integrēta uh, jūras basēnu pārvaldības sistēma. Mums ir jādod mūsu reģioniem piemērot risinājumu, kā prezidents Barozo to aprakstīja savās politiskajās vadlīnijās. Es nāku no uh, salas ar bagātām jūrniecības tradīcijām, jau no antīkajiem laikiem un mīnojas civilizācijas, un es būšu uh, lepna, ja varēšu pievienot savu uh, devumu zilajai izaugsmai Eiropā. Mēs pievērsīsimies uh, šai izaugsmai, um, zilā izaugsme. Inovatīva telpas plānošana jūrniecības jomā var uh, dot iespējas alternatīvai enerģijai, zilajai bilotehnoloģijām, enerģijas tīkliem, uh, jūras maģistrāles īsterm, īstermiņa un īsā laika um, jūrniecība. Uh, pie jūras uh, eh, turisms. Tālāk eh, runājot par uh, darba vietu radīšanu, um, šajā virzienā mēs arī varam strādāt. Trešais izšķirošais atslēgas vārds uh, ir drošība pilsoņiem zivsaimniecībai un transportam. Jauna integrēta jūras uzraudzīšanas sistēmas izveide ir svarīgākais izaicinājums, lai veidot Eiropas jūrniecības jomu bez uh, barjerām. Ceturtkārt, jāstiprina zināšanu ekonomiku un pētniecību. To mēs varam uh, izveidot, uh, stiprinot Emotnet, kas ir Eiropas jūras uzraudzības datu tīkls, un Maratlas, kas ir Eiropas jūru atlā, atlants. Ja man apstiprinās uh, šajā komisāra amatā, es uzreiz ķeršos pie darba, lai kaut ko mainītu, to labā, kuru ikdienas dzīve ir atkarīga no zvejsaimniecības un no mūsu piekrastes vīdes. E, man būs liels gods dot savu ieguldījumu šajās politikās kopā ar jums. Es ceru strādāt īstās, īstā partnerībā, lai mūsu zvejniekiem un piejūras uh, e, kopienām dotu nākotni. Paldies! Paldies, kandidāts kundze. Turpinājumā mēs pārējām pie pirmās uzklausīšanas kārtas no koordinatora puses pirmkārt un uz divām minūtēm Antino Rokundzes, lai viņš uzdod savu jautājumu. Buongiorno, eh, signor, signor komisārie, benvenuta. Paldies, eh, Esiet laipni sveikti šeit izvirzītā komisāra samata kandidātas kundze. Jūs norādījāt uz dažādiem a, punktiem ievadrunā. Vēlos uzdot a, jautājumu. Jūs runājāt par pārmaiņām, jo pirmo reizi koplēmumā, kā zivsaimniecības komiteja, mēs uzņemsimies daudz nozīmīgāku lomu un līdz ar to ceru, ka varēsim ciešāk sadarboties ar jums. Pat labad mēs strādājam pie šīs zaļās grāmatas. Esmu ļoti iepriecināts, ka jūs uzreiz pēc tam vēlaties formulēt balto grāmatu. Tādēļ vēlamies uzklausīt jūs domas par šo jautājumu un reģionalizāciju. Par šo jautājumu runājot, kā jūs redzat līdzpastāvēšanu dzīvesaimniecības politikai un reģionalizācijai. Man liekas, ka te ir tāda zināma pretruna un mums ir jārada tāda sava veida sazobe. Tagad par a, marķējumi. Jūs to pieminējāt un esmu gandarīts par to. Kādas vadlīnijas jūs esat šajā jomā plānojusi? Trīs minūtes, Damanaki kundze, jums ir dots vārds atbildē. Paldies, priekšsēdētāji, pateicoties. Uh, E, kolēģi, pateicos kolēģiem par uzdoto jautājumu. Un tik tiešām šie jautājumi mūs skar ļoti cieši. Mēs rēķinamies ar 400 dev, e, devumiem debatēs no sabiedriskās domas puses un no interesēto pu, pušu puses zaļajā grāmatā. Un ļoti bieži tiek runāts par šo vārdu decentralizēšanu pastāv ļoti daudz viedokļu par to, kā uzskatīt un kā veidot šo koncepciju. No paša sākuma es gribētu pilnīgi skaidri norādīt to, ka tad, kad mēs runājam par decentralizāciju, mēs nerunājam par eh, kopīgās zvejniecības politikas renacionalizāciju. Tā ir kopīga un tā, ir, tā arī tāda turpinās būt. Bet es runāju par tiem pūliņiem, ko mēs pieliekam, lai redzētu, kādas tad ir eh, kompetences, kas ir paredzētas līgumā, un tās mums ir jāskata kopīgi, kādas var tikt piemērotas un īstenotas praksēm Es neredzu, kāpēc eh, parlaments, mēs, eh, eh, komisija un padome, kāpēc mums vajadzētu rūpēties par. Uh, teiksim, par skotu zvejnieku tīklo izmantoto acu lielumu. Es domāju, ka mums ir jābūt decentralizētākai politikai, taču tajā pašā laikā rūpīgi sakojot līgumā sacītajam un līgumburtam jo tas ir mans eh, kā potenciālās komisārs pienākums. Un mums ir jādomā par to, kā mēs sasniegt šo mērķi, kā mēs varam iesaistīt visas interesētās puses, un kā jau es sacīju, mūsu mērķis ir sasniegt, eh, nodrošināt šos mērķus visos jūrniecības reģionos, ieskaitot pilnīgi visas ieinteresētās puses, un esmu gatava apspriest un diskutēt ar jums šo programmu, kā arī e, eh, kompetenču pārcelšanu. Runājot par certifikāciju un marķējumu, šis ir ļoti interesants jautājums, un tas dos mums iespēju e, sāt, e, veidot konkurenci ar kaimiņu eh, zvejniekiem Itālijas, Grieķijas, citu vidusjūras valstu. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Kā arī eh, to, to citu valstu eh, zvejniekiem, kuri krituši par upuri negodīgai konkurencei. Paldies, Damanaki kundze, un Antinoro kungs, jums ir tiesības uz papildu jautājumu, jūs to nevēlties izmantot, un mēs pārējiem pie nākamā koordinatora, kas ir Rodusta no sociālistu demokrātu grupas. Divas minūtes, lai uzdot jautājumu. Priekšstādātājs konze, augsti godātā dama Nakī konze, sirsnīgs veids jūs un esmu iepriecināta uh, par to, ka varēsim sadarboties un tādu iemeslu dēļ Jūs daudz gadus bijāt deputāti, un līdz ar to zinu, kā no vienas puses parlamentāriešu darbu, no otras puses ministru un valdības darbu ļoti labi pazīstat. Mēs mēģinam ļoti bieži veidot labu sadarbību, un dažkārt tas ir sarežģīti, bet tā kā jūs tik daudz gadus strādājat kā deputāti, tad es domāju, ka jūs uh, labāk varēsiet eh, mūsu problēmas izprast un sadarbību veidot ātrāk. Mans jautājums - kopējās lauksaimniecības politikas reforma, kā katra reforma, kurai būtu jābūt uh, veiksmīgai, nav velta, un tā ir arī dārga. Mums ir nepieciešama nauda, lai īstenotu labu reformu, un mums ir nepieciešama līdzekļi, lai iespējams ekonomiskās un sociālās uh, eh, seks šai reformai mīkstinātu. Integrētā eh, jūras, jeb maritīmā politika arī eh, maksās eh, diezgan lielu naudas summu. Bet mums ir nepieciešama tāda, jo bez tīriem ūdeņiem un bez ekoloģiskā līdzsvara atjaunošanas ilgtermiņā nu, nebūs praktiski nekādas zivis vairs ūdeņos kā jūs, jūsu kolēģis komisijā un padomu pārliecināsiet par to, ka ir nepieciešama veiksmīga reforma un ilgspējīga uh, uh, jūras politika nav iespējama ar tā saukto nulles tarifu? Laiks atbildēji. That... Es domāju, ka es varētu atbildēt angliski. Es domāju, ka jūs būsiet manā pusē šajā cīņā, jo būs šeit cīņa. Taču vienmēr ir runa par ekonomiku. Mums ir eh, vajadzīga nauda. Protams, bez līdzekļiem tas nav iespējams. Un um, es tiešām priecājos, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Uh, diskusijas, kas mums būs par jaunajām perspektīvām, par jauno finanšu plānu. Tur, es domāju, mēs noteikti varēsim sadarboties ar mērķi panākt tiešām tādu ļoti nopietnu finansēju. Mēs varam panākt labus rezultātus, ja mēs strādāsim tā pamatīgi un labi izmantosim tos līdzekļus, kas tiks piešķirti. Ļoti būtisks šeit ir tas, lai mums būtu atšķirīgs atsevišķs budžets, uh, atsevišķi līdzekļi um, zivsaimniecībai un jūras politikai. Zivsaimniecībai daudz līdzekļu netiek piešķirti, gandrīz uh, nepilns miljārds gadā, un šo naudu nevajadzētu vēl papildus paredzēt arī jūrniecībai. Tur ir jābūt nošķirtam šim budžetam. Uh, un es ceru, ka mēs to varēsim panākt. Tā ir pirmā atbild uz jūsu jautājumu. Tad vēl pie pārējiem jautājumiem. Mēs centīsimies, eh, protams, prasīt līdzekļus, bet arī sadarbībā ar citiem direktorātiem, piemēram, ar pētniecības eh, direktorātu un atbildīgo komisāru, man jau ir bijuši kontakti, mēs gatavojam programmu jūras pētniecībai. Eh, par to tiek runāts un um, mūsu mērķos, un šeit ir runa par tādu kā inventarizācijas veikšanu mūsu jūras resursos, un tā ir programma, kur uh, nav jābūt līdzekļiem no mums, bet uh, tas būs uh, komisijas budžets pētniecībai. Un tad būs liela programma 10 miljārdu eiro piekrastes zvejai. Uh, Un tur mēs tiešām varam panākt labu sadarbību ar citiem ģenerāldirektorātiem, piemēram, ar transporta uh, ģenerāldirektorātu. Tur ir ļoti daudzi saskars punkti jūras politikā un citos aspektos. Un pēdējais aspekts, ko es gribētu pieminēt, ir svarīgi, lai mēs uh, naudu izmantotu labāk. Mums ir Eiropas uh, zivsaimniecības fonds un arī citi instrumenti. Uh, Un eh, šajā fondā ir piecas ases, kas ir noteicošas. Protams, mēs varam teikt, ka ilgspējīga attīstība, kas ir ceturtā, ir ļoti eh, būtiska. Mums ir jāizmanto tā nauda, kas mums ir pēc iespējas optimālāk. Eh, Paldies, Eh, Rodas, vai papildi jautājumu? Nē, man nav papildi jautājums, es gribētu tikai nu, palabot. Varbūt, ka mēs jautājums jau varētu pārtraukt, jo es teicu kopējā lauksaimniecības politika un kļūdījos. Un jūs to nelabējat. Protams, ka tai ir jābūt kopējai zivsaimniecības politikai. Es atvainojos par kļūdu. Jā, paldies. Un turpinot, uzstājās. Uh, koordinators liberāļiem Galager kungs, lai uzdot uz savu jautājumu uz divām minūtēm. Uh, uh, Paldies, priekšsādātāji. Vispirms gribētu apsveikt uh, jūs, kundze, ar jūsu nomināciju un novēlēt visu to labāko. Pirmkārt, gribu teikt, ka es atpazinu vārdu partnerība. Uh, kas, protams, ir pilnīgi nepieciešama e, tieši tāpēc, ka ir Lisabonas līgums, bet arī citādi visādi partnerība ir ļoti būtiska, lai e, komiteja tiktu uzklausīta. Un e, jums noteikti uh, sapratīsiet, ka šeit ir ļoti zinoši cilvēki. Jūs atsaucāties uz šo te um, balstu uz šo pamatu, un ļoti jauka, ka jūs minējat Borga kungu paveikto, un viņš tiešām ļoti labi sadarbojās ar mums. Protams, ka tagad parlamentam būs līdz ar Lisabonas līgumu lielāka loma, jo būs koplēm procedūra, procedūras zivsaimniecībā. Uh, Īpaši atsautoties uz kopējo zivsainiecības politiku, kā jūs redzat sadarbības starp trim galvenajām institūcijām? Un vēl viens svarīgs sektors, ko jūs pieminējāt, ir zvejas sektors kā tāds, un uh, tam arī vajadzētu būt tajā visā iekļautam. Vai es varētu lūdzu jūs uzmanību pievērst faktam, ko jūs droši vien zināt, tās ir sarunas, uh, kas pārtrūka pirms Ziemassvētkiem. Un es gribētu jūs lūgt uh, pievērst uzmanību tam, ka uh, nolīgumiem uh, nedrīkst būt tā, ka viena puse var nolīgumā noteikt uh, kaut ko par krājumiem. Ir jābūt partnerībai, uh, ir jāierobežo krājumi no abām pusēm šajos kopējos ūdeņos. Attiecībā uz Norvēģiju un uh, Uh, ne tikai šogad, bet vispār arī nākotnē ir svarīgi, lai jūs uh, uh, iesaistītos šeit. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Jā, es gribētu sirsnīgi pateikties par lēpniem vārdiem, ko dažādi kolēģi ir izteikuši, un pievērsīšos arī tam, ko Rodustas kundze teica. Es esmu vienmēr bijusi parlamentārieta kopš sasniedzu pieļaujamo vecumu. Es zinu, cik sarežģīti parlamentārietim ir saturiski, politiski un radoši strādāt un sadarboties ar izpildu varu. Ja mēs, teiksim, komisiju redzam kā izpildu varu. Un uzsvērš to, ka aizvien arī esmu saglabājusi šīs a, spējas iejusties a, parlamentāriešu situācijā. Es a, atbalstu patiesu partnerību, patiesu sadarbību arī ar padomi. Jauna ietvar programma ir plānota un par otru tēmu. Vēlos norādīt uz to, ka Situācijas attiekstība ir veiksmīga, ir atjaunotas sarunas ar Norvēģiju. Ģenerāla direkcija Māra atkal ir atsākus šīs sarunas. Tās ilgu laiku bija pārtrauktas, un tādēļ mums bija problēmas. Norvēģija ir uh, liela valsts, kaimiņu valsts, ļoti nozīmīga mūsu skatījumā. Ne tikai raugoties uz zivsaimniecību, zvejniecību, bet uz citām jomām - enerģiju, piemēram. Uh, kā arī jūras apsaimniekošana, uh, tiesības tranzīta ceļos. Mums ir nozīmīgi, lai labās kaimiņa attiecības tiek saglabātas. Esmu iepriecināta par to, ka sarunas, kas uh, tika pārtrauktas, ir atkal atjaunotas. Tās tika pārtrauktas uh, to iemeslu dēļ, kurus pieminēja um, godātais parlamentārietis. Un tagad par jautājumu, kā tiek um, sadalītas uh, zivsaimniecības kvotas pelarģisko zivju nozvejai. Ne tikai klimata pārmaiņu dēļ, bet arī e, īstermiņa pārmaiņu dēļ. Mums ir nepieciešams labākais risinājums visu labā. Norvēģija ir liela valsts, un visi tie, kas zina šīs valsts e, nozīmi Eiropas Savienībai, tie atbalsta ilgtermiņa plānošanu, raugoties uz kvotām, kādas tiek piešķirtas atsevišķām valstīm. Un mēs mēģinam pēc iespējas ātri rast risinājumu. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka mums ir nepieciešams dialogs ar kaimiņu valstīm un jāsasniedz vienošanās. Domāju, ka vienošanās, ko sasniegsim, tas būs labākais iespējamais risinājums. Arī ievērojot atbilstošās kvotas un citus jautājumus, kas ir saistīti ar Norvēģiju. Paldies! Galager kungs uz minūtu papildu jautājums. Paldies! Eh, priekšsēdētāji, vēršot uzmanību savu valsti, ja zināms eh, eh, skaits kuģi ir mazāk nekā 15 metru gari. Tas nozīmē, mums ir nelielā zvejas flote un mums ir E, ievērojami piekrastes zveja, kā daudzās e, Eiropas Savienības valstīs, nav alternatīvu, turklāt e, nodarbinātības avotu daudzās piekrastes zonā. Es gribētu uzzināt no komis komisāras kandidāta, vai viņi pārskatīs pašreizējo uh, politiku, kura uh, skaidri norādīti izņēmumi piekrastes zvejai un, visbeidzot, attiecībā uz padomdevējā padomēm. Ļoti svarīga loma pēdējos gados tām ir bijusi, un es gribētu eh, dzirdēt jūsu atbalstu, kā jau jūs to norādījāt hm, iepriekš atbalstu tam, ka šīs Eh, padomdevēju eh, komitejas eh, būs ar statūtu pamatu un varēs turpināt veidot šādu pieeju. Paldies, Damenaki kundze, uz vienu minūti sniedziet atbildi. Jā. Deputāta kungs uzdeva ļoti nozīmīgs jautājums. Norādīšu uz to, ka ne tikai jūsu valstī, bet uh, daudzās citās dalību valstīs tieši uh, Nelielā zīves saimniecības flote veido lielāko flotes daļu. 80% Eiropas flotes kopumā mm, tie ir kuģi, kas ir uh, ar uh, kuģi garu mazāk par 10 metriem. Ir nepieciešama atbilstoša uh, zvejniecības politika. Nevar to tagad uh, detalizēt aprakstīt, tam nepietiks laika, bet specifiski attiecībā uz šiem mm, mazajiem kuģiem Darbībā jānotiek kopējās zivsaimniecības politikas pārveidošanas ietveros. Domāju, ka sadarbībā mēs radīsim labu risinājumu. Eh, paldies! Gribu norādīt, ka atbildēs nevar tikt iestrādāt jaunu jautājumu vai izraisīt jaunu jautājumu Eh, Levin eh, kundze var uzdot savu jautājumu divu minūšu garumā. Viņa ir zaļo koordinātorē. Paldies, Tamanaki kungs, eh, kundze, paldies. Eh, par jūsu uzstāšanos gribu norādīt, ka 71% no planētas virsmas sadokļāni un zvejniecība ir ļoti nozīmīgi spēlētāji ekosistēmas, no kurām mēs esam eh, atkarīgi. Tajā pašā laikā šīs sistēmas absorbi oglekļa dioksīdi. Tomēr jāatzīmē, ka eh, zivju bāri ir samazinājušies pēd, pē, pēdējo 50 gadu laikā, tajā laikā arī pat eh, gan nozvejas sakarā, gan plēsīgo zivju eh, sakarā, un tā viss rezultātā mēs vērojam, kā jūras ekosistēma destabilizēs. Tamanaki kundze, vai jūs atzīstat, ka subsīdijas ir bijis galvenais dzinējspēks? spēks veidojot Eiropas zvejas flotes kapacitāti un kā jūs skatāt eh, šo nozvejas kapacitātes mazināšanu saistībā ar esošiem zvejas flotiem un uzskatot, ka zivis ir eh, savvaļas eh, plaši izmantots resurss, vai jūs atbalstītu kādus sociālus vai ekonomiskus un citus kritērijus nosakot, kuriem kuģiem ir jāpiešķir nozvejas tiesības un kur ir jāatsauc no flotas vai jūs gribētu piešķirt kādas prioritāras pieejas tiem, kur izmanto vislabākās e, prakses, mazā, zemāku ietekmi uz jūras ekosistēmu, mazāku degvielas patēriņu, un kuri ņem vērā visus noteikumus un atbalsta vietējās ekonomikas? Vai jūs atbalstat likumdevēju pieeju šajā sakarā, vai jūs drīzāk uzskatāt, ka šīs kapacitātes ir jāregulē tirgumu un cik lielā mērā? Damanaki kundze, uz trim minūtēm jums laiks atbildēt. Uz divām minūtēm jums laiks atbildēt. Jā, paldies par šo jautājumu. Varu jums tikai piekrist tajā, ko jūs teicāt. Tāda ir situācija, ir pārzveja vērojama. Un um, diezgan lielos apjomos to pierāda arī pētījumi un dati, un mums ir jārēģē uz to, kaut kas jāmaina proti tā, uh, lai um, situācija mainītu. 40% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem dzīvo piekrastē, un uh, viņiem ir arī jāsaprot šīs izmaiņas. Šeit mums ir jārīkojas selektīvi, un uh, jāievēro ilgtspējība, ir jāveic arī sociāli pasākumi, lai reforma neskārtu visvājākās grupas tieši smagāk. Es nedomāju, ka to visu var atstāt tirgus ziņā, tāpēc mēs un jūs esam šeit, un Eiropas komisijas politika ir eh, tāda, kas vēlas regulēt šo situāciju, lai mums būtu ilgtspējīga uh, zivsaimniecība, lai būtu pietiekam daudz zivju, uh, lai varētu tiešām produktīvi zvejot bez uh, negatīvas ietekmes uz vidi un negatīvas ietekmes uz nabadzīgākajiem piekrastes iedzīvotājiem. Kā mēs to varam sasniegt? Es gribētu uztvert tās idejas, kuras jūs ļoti pamatot minējāt. Protams, ka finansējums ir jāsniedz selektīvāk nākotnē. Nevar tā būt, ka mēs visu laiku finansējam jaunu kuģu būvi, uh, tā tas pagātnē ir bijis. Mums vajadzētu paredzēt finansējumu mūsu zvejas flotes modernizācijai, lai būtu pieejami šie ilgtspējīgie instrumenti. Mums ir vajadzīga tāda selektīvāka pieeja. Zvejas instrumenti uh, Eh, konkrētām zivju sugām, ja tiek izmantota, tad arī mazāk zivis ir jāizlaiž atpakaļ jūrā, un tas būtu noteikti pozitīvi. Arī finansējumam ir jābūt selektīvam un jāatbalsta eh, tie, kuri investē mazo vai lielo eh, zvejas kuģu modernizācijā. Ja ir zvejnieki, kas uh, Uh, ievēro tiešām visus uh, noteikumus un uh, saskaņā ar tiem strādā, tad viņiem ir par to arī kaut kas jāsaņem. Šeit es runāju par decentralizāciju un regulari, reģionalizāciju, bet tie nav tikai vārdi. Tas nozīmē, ka mēs konkrēti uz vietas varam vislabāk izlemt, kā šos zvejniekus, kas ievēro noteikumus, vislabāk atalgot. Un e, jaunā regula par nelegālo zvejniecību arī ļoti svarīga. Viens, vienu minūtu papildu jautājumam. Es gribētu e, lūgt jūs nedaudz plašāk pastāstīt par jūsu idejām, kā samazināt flotes kapacitāti. Ja nemaldos, tad tagad ir 50% lieka kapacitāte dažos segmentos. Kāds būtu labākais veids rīkoties, kā jūs domājat? Un vai jūs domājat, ka vīdes ilgtspējības kritērijus vajadzētu izmantot šajā procesā. Vienu minūtu atbildēji. Jā, gribētu teikt, ka tie instrumenti, kas tika izmantot pagātnē, piemēram, kūģu sagriežana metālu lūžņos, nav Uh, bijusi veiksmīga politika. Mēs noteikti nevaram turpināt tā kā agrāk. Mums ir uh, selektīvi jāfinansē pasākumi uh, tādās, tādi pasākumi, kas veicina zvejas ilgtspējību. Un vēl gribētu norādīt uz to, ka mēs ļoti mērtiecīgi cenšamies ierobežot zvejas apjomu un sadalīt kvotas tā, lai pēc iespējas mazāk zīvis būtu jāizgāž jūrā. Tātad mēs eh, vēlamies sasniegt tādu politiku, kas eh, nodrošina ilgspējību. Nākošais grobāršķiks no uh, eh, ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs, uh, eh, kandidatāts kundze. Uzklausot jūs tikko sacīto attiecībā uz. Uh, kvotu politiku, segmentāciju un pārvaldes uh, politiku uh, eh, zīvju krājumiem, es gribētu uzdot jautājumu, vai līdz šim Eiropas komisijas īstenotajā kom politikā Un ņemot vērā to, kā kvotu sistēma ir izgāzusies, es gribētu, vai, vai jūs esat iecerējusi atbrīvoties no tās, kā to ziņo jau komisārs Borgs, vai jūs arī domājat atteikties no kvotām par labu citiem iespējamiem rīkiem, tādiem piemēram kā Eh, zvejas kuģu segmentēšana un attiecībā uz jūsu rakstiskajām atbildēm par Baltijas jūru es gribētu uzdot jautājumu, vai pelāģiskā zveja, uz kuru jūs atsaucaties, it īpaši rūpnieciskā nozveja, vai šie jautājumi no jūsu puses tiks skatīti īpaši E, it īpaši ņemot vērā to, ka 80% e, no šīs nozvejas ir paredzēta zivju miltiem, e, savukārt tādas, tāda zivju suga kā pangas apdraud citus, un šī situācija tik tiešām ir uh, ir bīstama. Vai jūs esat iedzerē, iecerējusi mazināt eh, industriālo zveju par labu patēriņa nozvejai? Damanākis kundze. Έντρο της συζήτησης που κάνουμε για την αναθεώρηση της πράσινης βίβλου. Šeit ir runa par eh, ļoti nozīmīgu zaļās grāmatas punktu. Un Eh, šeit ir runa par to, ka tiek mainītā kvotu sistēmā zivsaimniecības aktivitātēs. Es gribu norādīt, ka es vēlos sniegt atbildi viskonkrētākajā veidā jautājumā. Es nedomāju, ka ir iespējams kāds instruments, kas ir noderīgs pilnīgi visiem apstākļiem, pilnīgi visās situācijās un visos gadījumos. Ja tāds būtu, uh, Un, ja tāds tiktu piedāvāts debašu laikā, vai jūs to piedāvāsiet, tad esmu, uh, būšu gatavu to apspriest un vajadzības gadījumā pieņemt. Taču man nešķiet, ka uh, tomēr būtu tik vienkārši nomainīt kvotu sistēmu ar zvejas rīku zvejas kuģu sistēmu. Tas notiek, uzliek zināmus ierobežojumus. Tāpat ir mums jāapzinās, kādas, kādas katrā sistēmā ir priekšrocības un vajadzētu arī mēģināt izvairīties no esošajām atšķirībām. Tomēr uzdevums mūsu priekšā nav vienkārši. Tad, kad mēs runājam par jaukto nozveju, kad ir, kad ir runa par dažādu sugu nozveju, tad mazināt apjomu ir viens no risinājumiem. Tad, kad ir runa par vienu, eh, vienas sugas nozveju. Mums ir vairāk jādomā par eh, pie, taks, jeb pieļaujamās nozvejas sistēmu un par kvotām. Un mums ir jādomā par to, kāda ir visefektīvākā forma, kā mēs varam apvienot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Es atkārtoju vēlreiz, ka uh, Eh, nozvejas samazināšanas instruments ņem vērā dažādās iespējamās priekšrocības un tiek īstenots tādā, kā tas ir nepieciešams. Tālāk runājot par Baltijas jūru. Sadarbība šajā jomā ir ļoti pozitīva ar reģionālo padomi. Un ir tiesa, kā E, ir ņemti vērā visi Baltijas jūras padomis sniegt ieteikumi. Es ceru, ka nākamajā gadā mēs varēsim rēķināties ar intensīvu programmu, kas būs daudzgadīga jau uh, Baltijas jūrai un pelāģiskajām sugām. Es atbalsta ilgtermiņa programmas, jo tikai tās vienīgās spēja garantīt stabilitāti. Rozvejas sektoram Eh, visām iesaistītajām pusēm. Turklāt tas dod mums iespēju ar labāku situācijas apzināšanos to apspriest. Paldies par atbildi. Eh, Papildu jautājumu. Eh, Papildu jautājums vienu minūti. Komisāra kandidāta kundze, tad, kad mēs runājam par vienu jautājumu, uz kuru jūs atbildējat jau rakstveidā, jūs atsaucāties uz daudzgadīgo pārvaldes sistēmu e, lašiem Baltijas jūrā. Taču Baltijas jūrā galvenā nozvejotā zivs ir e, mensa. Vai jūs esat domājusi par līdzīgu pārvaldes sistēmu mensai, vai jūs vienkārši kļūdas pēc vērsāt uzmanību vairāk uz lašiem? Ko, ko jūs varat teikt par uh, mensām? Mums jau ir daudzgadīga programma mēncām, kas tiek īstenota, un mēs nepārtraukti to pārskatām sadarbībā ar padomu, un mēs turpināsim tās ieviešanu Un, ja ir kādas problēmas vai jautājumas, ar prieku tos skatīšu kopā. Taču daudzgadīgā programma eh, uz, attiecībā uz lašiem nepastāv, tāpēc to pie, pieminēju savā programmā. Mums pie tas jāstrādā. Nākošais eh, GUE grupas vārdā eh, Feireira kungs uzdod jautājumu. Senora komisārija indizitāte. Senora... Komisārs, kandidāts Konzi, jūs, jūs runā atkārtojāt uz uh, pārāk lielām kapacitātēm un teicāt, ka mēs varētu vairāk nozojot, mazāk ķerot. Varbūt, ka jūs uh, nezināt, ka ļoti atšķirīga ir situācija uh, dažādajās valstīs. Portugāle um, mums ir tikai 36 5% nozvejas, un situācija ir atšķirīga no Francijas un Lielbritānijas, kur uh, no 7 līdz uh, 12% uh, flotas palielinājums ir bijis. Spānija ir uh, palielinājusi, piemēram, nozveju par 10%. Un tas zaļajā grāmatā nemaz netiek uh, ievērots, cik atšķirīga situācija ir dažādajās dalībvalstīs un flotas samazināšana flotē nav paaugstinājusi ražīgumu. Mums ir ļoti lielas mm, problēmas ar ražīgumu šajā jomā, un tas ir saistīts arī ar to, ka ražošanas izmaksas ir pieaugušas, kā arī tas veids, kā notiek uh, preču mm, pārdošana. Krīze ir ļoti dziļa, un komisija piedāvāja tikai vienu vienīgu pasākumu, vēl vairāk uh, kuģus sagriezt metālužņos. Kādas pasākumas jūs domājat īstenot tagad, lai paaugstinātu ražīgumu šajā nozarē? Trīs minūtes atbildē. Zivsaimniecības politika ir kopēja politika. Tā tiek tā formulēta un veidota, kā tas ir rakstīts līgumā, un to ievērošu. Bet, protams, ka mums jācenšas ievērot. Uh, atsevišķo valstu īpatnības arī uh, problēmas. Lai pēc iespējas labāk varētu tās risināt, Portugāli ir saskārusies ar tādu ļoti uh, lielu flotes uh, samazināšanu, vairāk nekā vidēji. Um, pie jums tas um, notika gandrīz divreiz. Uh, uh, plašākā apmērā nekā vidēja Eiropas Savienībā. Jā, ražīgums ir ļoti liela problēma un mums jāraugās, ko mēs varētu darīt, lai kopējās politikas ietvaros, un es vēlos to uzsvērt, kopējās politikas ietvaros, rīkoties. Es nevaru uh, atbalstīt atkal zil, uh, saimniecības politikas uh, nacionalizāciju. Nevis uh, produktivitātes iemeslu dēļ, bet tāpēc, ka mēs nevaram pieļaut tādu atkāpšanos. Uh, Man liekas, ka šie sliktie ekonomiskie dati, kurus jūs minējāt, ir saistīti arī ar to, ka liela daļa no portugāļu zivsaimniecības lots ir mazi uh, kūģi, ļoti mazi. Un tādēļ šeit jāraugās uz uh, speciālo politiku maziem kuģiem, runiet par atjaunošanu, modernizēšanu gan aprīkojumā, gan flotē. Un tad ir jārada arī. Um, uh, motivējošie uh, momentam jāmotivē saglabāt, teiksim, to, kas ir, un jārosina sadarbība, es, piemēram, ar uh, re, reģio ģenerāla direktorātu, piemēram, radot dzešēšanas uh, kapacitātes un tā tālāk, kas arī būtu uh, liederīga, lai paaugstinātu kapacitāti. Mums ir nepieciešama labāka noteikuma līdzfinansējumam. Uh, arī no ražotāju uh, puses sadarbība jāveicina. Mums nepieciešama labāka sadarbība ar, ar ražotāju apvienībām. Ne visi uh, zivsaimnieki ir apvainojušies, bet domāju, ka jūs pārstāvat apmēram 57%. Tie ir apvienojušies, un Portugālē, man liekas, skaitļi ir līdzīgi. Tātad īstenot mūsu kopējos instrumentus, bet dalīti un piemēroti atsevišķām valstīm. Es domāju, ka valstis mm, strādā aktīvi, un man liekas, ka problēmas uh, Portugāļu piekrastēs ir līdzīgas kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums jādara viss mūsu mm, spēkos esošais, atbilstošais, lai palīdzētu mm, šiem maziem zvērniekiem. Protams, ka būs uh, atšķirības. Un, piemēram, kontrols jomā ir jau uh, viena atšķirīga šiem kuģiem neuzreiz jāizno jaunās tehnoloģijas, un ir arī citi izņēmumi. Papildi jautājums. Jā, vēlreiz uzsvēršu to, ka ražīguma paaugstināšana, par to es runāju. Un jautājums, kad uh, kopējā tirgus organizācija pārstrādās uh, dokumentu, par kur jūs runājat, un jūs teicāt, ka Uh, tai ir jābūt daļai no kopējās reformas, un tādēļ arī mans jautājums, vai būs atšķirīgas īstenošanas fāzes visai pakotnei kopumā. Mēs jau esam runājuši par šādu pārstrādi, un gribu uh, zināt, kad precīzi ir paredzēta uh, šī kopējā tirgus organizācijas pārstrāde. Atbilde. Jā. Kopējā tirgus organizācijas reforma ir kavējas. Mēs teicām, ka tādai ir jābūt, kura būtu par pamatu šai reformai. Mēs nevaram sākumā reformēt un pēc tam pārstrādāt jūrniecības politiku Mums ir jākoordinē atsevišķie mm, pasākumi, lai mm, nekoordinē, lai pēc tam vēlreiz nereformētu to, kas ir mainīts. Kā jau teicu, būs reformas, kas novedīs pie tā, ka mums būs labāki instrumenti kopējai zivsaimniecības politikai. Katras valsts īpatnības tiks ievērotas, arī atšķirīgās intereses un grupas. Jā, ir atšķirīgas intereses, tas ir skaidrs. Lieli kuģi, mazi kuģi, atšķirīgas valsts, visiem ir atšķirīgas uh, intereses. Paldies, un tālāk uz jautājumu uzdot Fārēķis kungs, FD e koordinators Damanaki kundzei. Jūs sacījāt, ka zivsardzības politikai ir es, e, pamatīga solīda bāze, taču no Britu viedokļa raugoties tā ir bijusi katastrofa, ir zaudētas desmitiem tūkstoši darba vietu, un tagad Britu flotei ir atļauts e, nozvejot tikai mazāk nekā vienu, pie, e, vienu piekdaļu no tās vērtības, ko tā varētu nozvejot Eiropas Savienības un piekrastūdeņos. Un nav nekādu šaubu, ka Eh, mencu kvotai, piešķirtā mencu kvota ir vienkārši nožēlojama. Ir nu, atļauts nozvejot 7%, kas pēl, nozīmīm, kas peld jūrā. Es domāju, ka eh, visā situācijā apvienotā karaliste ir lielākais zaudētājs. Tomēr visā attēlā ir patīkamākā puse Lielbritānijā. Francijā un dažās citās uh, Eh, valstīs ir eh, tādi, kuri piedalās eh, piekrastes zvejā. Un taču 47. pantā ir norādīts, norādīts piekrast, pie, Ir norādīts eh, eh, priekšlikums atjaunot makšķerēšanas eh, jomu, taču komisija cirta dūri galdā un sacīja, komisija kontrolēs situāciju, un tagad mans jautājums visā sakarā. Vai jūsu nodāms pārskatīt šo procesu tuvāko piecu gadu laikā, lai lai mm, ieviestu regulējumu makšķerēšanas nozarē. Lamanaki kundze vārds atbildēju uz trim minūtēm. Es pilnībā respektēju jūsu norādītos faktus par situāciju jūsu valstī, tomēr es nevaru piekrist, ka situācija būtu pasliktinājusies Eiropas Savienības zivsaimniecības politikas dēļ. Visā pasaulē mēs saskaramies ar grūtībām, visās valstīs ir grūtības, un mēs mēģinam tās risināt maksimāli uh, pozitīvā un vislabākajā iespējamā veidā. Un, uh, ja jūs atbalstīsit eh, manu kandidatūru amatam, tad man nav nekādu nodo, eh, nodomu diskriminēt dalību valstis, lai padarītu kādas par lieliem zaudētājiem vai citas par lieliem ieguvējiem, bet esmu eh, iecerējis strādāt, lai būtu vislabāk iespējami risinājumi, ņemot vērā visus apstākļus, lai strādātu pie, pie, šī, pie mūsu jūras politikas. Tālāk runājot par makšķerēšanu, es nesmu ieplānojusi iekļaut eh, atpūtas makšķerēšanu eh, savā politikā tādā veidā, kā šis jautājums tiek skatīts citās valstīs. Es domāju, ka regulējumi katrā dalībvalstī un katrai valstī ir pēc saviem ieskatījumiem jāregulē, ies, ieskatiem jāregulē šī joma es gribētu būt eh, vaļsirdīga un atklāta, eh, bet norā, taču vēlos norādīt, ka makšķerēšanas rezultāti arī ietekmē mūsu nozveju rezultātus. Un mums šie faktori visi ir jāņem vērā, lai vislabākajā veidā varētu izvērtēt situāciju Eiropas valstīs. Taču nebūs kopienas regulējums šajā sakarā. Eh, komisārs kandidāts kundze būtu varētu būt ļoti noderīgi, ja mēs reiz e, veiktu pilnīgu izmaksu un e, ieguvumu analīzi, lai redzētu, ko tad īsti makšķerēšana dot mūsu ekonomikai. Tas e, palīdz veidot dažādus citus labumus, palīdz veidot viesunamus un, un citā veidā attīstīt nozari, tāpēc es domāju, ka ir jāveic izmaksu analīze un ietekmes izvērtējums, lai varētu konstatēt, ko tad atsevišķi priekšlikumi izmaksā nozarei. Pretējā gadījumā mēs varam zaudēt ļoti daudz piesaistīto nozaru un amatu. Kāds ir jūsu viedoklis? Viena minūte, Damanākī kundze. Atbildēja Fariģkungs. Es arī būtu gandarīta, ja visos politikas aspektos mums būtu uh, izmaksu ieguvumu analīze. Manuprāt, tas ir viens no vājajiem punktiem, pie kur mums ir jāstrādā. Un mums ir jāiz, jāveic pilns izvērtējums visos mūsu politikas aspektos. Un es solu, ka, ja jūs manu iecelšanu komisāras atbalstā amat, eh, amatā atbalstīsit, tad mēs izvērtēsim visas iesaistītās jomas, taču runājot par makšķerēšanu, es tomēr negribētu virzīt tālāk uz priekšu uh, Eh, šādu pasākumu, jo tad tas varētu nosūtīt tādu vēstījumu, ka es varētu piedāvāt likumdošanu šajā sakarā. Paldies! Nākošais runātājs pie Lepens, eh, pie frakcijām nepiedarašu deputātu vārdā. Cienītā kundze, jūs norādat uz prioritātēm anketā radīt uh, līdzsvaru starp floti un maziem uh, zvejotāju. 20. oktobrī uh, zivsamniecības ministri pieņēma dokumentu par zivsaimniecību Eiropā. 60% no Eiropas uh, lauksaimniecības jomas zivsaimniecībā nāk no lieliem kuģiem, un tas nāk par ļaunu maziem zvejotājiem. Uh, kvotas ir drakoniskas. Uh, bet tajā pašā laikā nav spēkā tās pašas, tie paši risinājumi, lai aizsargātu zivsaimniecības krājumus. Mums vajadzētu aizsargāt un radīt ekvilibru starp ziemeļu un dienvidu uh, maziem zvejotājiem. Un uh, komisijas pirmai, pirmā prioritāte tādai tai būtu jābūt. Mēs esam ļoti norūpējušies par uh, to, ka nelegāli tiek uh, zvejots, kādi būtu efektīvi pasākumi, lai cīnītos pret nelegālu zveju. Mm, varbūt, piemēram, ar muitas uh, pasākumiem varētu vērsties pret nelegālu zveju. Tagad laiks atbildēt trīs minūtes. Paldies, Lepēna kungs, par šiem jautājumiem. Es zinu, ka Uh, šīs uh, ģimenes tradīcijas zivsaimniecības jomā ir ļoti dziļas, tās jāciena. Zinu, ka jūs arī pats um, ar makšķerēšanu nodarbojaties un pieņem, ka jūs ļoti labi zinat uh, uh visu šo jomu. Es negribu runāt uzreiz visas komisijas um, vārdā. Dalībvalstīm arī piekrīt noteikti atbilstība, atbildība. Tā nav um, savienības um, atbildība. Taču kā komisāra Protams, esmu atbildīga par to, kāda ietekme mūsu uh, zvejas kuģi atstāja uz vidi. Negribu atšķirt un radīt, kad dot kaut kādu atšķirību starp lieliem un maziem uh, zivsaimniecības kuģiem. Ietekmi uz vidi jāizvērtē, nevaram rīkoties diskriminējoši, nevaram mm, pakļauties nekādām uh, diskriminatorām tendencēm. Lieli kuģi piesārņo vairāk. Ir ļoti nozīmīgs, kā mm, zvejnieki rīkojas, CO2 izmeši ir ļoti nozīmīgi. Es mēģinu ļoti taisnīgi rīkoties, nu vismaz es mēģinu. Tagad par eh, mūsu kopējo politiku, tas ir ļoti nozīmīgi. Jaunā regula, pie kuras tiek strādāts, dod iespēju veidot jaunāku uh, un uh, precīzāku sistēmu ar tādu punktu piešķiršanu. Un šī jaunā punktu sistēma dos ieguldījumu, lai mēs efektīvi varētu rīkoties. Un šī jaunā regulējuma teksts apkopos un vienkāršos līdzšinējos dokumentus kontrolēri varēs, kontrolēri varēs strādāt efektīvāk, būs zināmas priekšrocības tiem, kas ievēros uh, noteikums. Tas ir tāds moderns un uh, liederīgs instruments. Mēs varam pielietot visus mūsu noteikumus. Šajā jomā ir problēmas, tam man jāpiekrīt, un mums jāmēģina uzlabot situāciju Lepenkungs norāda uz uh, problēmām. Jā, es zinu, ka arī revīzijas uh, palāta ļoti negatīvi ir runājusi par zīvesaimniecības politikas efektivitāti, un mums jāparaugās, kā mēs ar jauno regulu varam uh, pildīt uh, revizijas palātas uh, priekšlikums. Viena minūte papildu jautājumam, lūdzu. Paldies! Jūs eh, atsaucāties uz eh, manām ģimenes saknēm. Eh, gan tās, kad vecās bija zvejnieki, un es ne tikai amatieris, bet arī pats esmu mm, laiku strādājis zivsaimniecībā un zinu, cik smags ir šis amats. Ir tāds pārnesams kvotas Francijā, jo mazie zvejsaimniecības kuģi pazūst. Borga kungs atbalstīja šo priekšlikumu Kā jūs izturaties pret šīm individuālām pārnesamajām klotām? Un vai tās būs tikai attiecībā uz Eiropiešiem pielietotas? Uh, Dažkārt Eiropieši nopērk kvotas un pārdod tās citām valstīm, vai arī šādi ļauj strādāt uzņēmumam um, trešajā valstī. Tagad laiks atbildēji. Atsaucos uz ģimenes tradīcijām, gribēju pieminēt to, ka jūs tēvs bija zvejnieks un um, saskarās ar ļoti smagiem darba apstākļiem. Tagad uh, par aktuālo situāciju. Jūs runājat par šīm pārnesamajām kvotām. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Vēlos norādīt uz to, ka pat laban Eiropas līmenī nav šādas sistēmas, to jūs precīzi zinat, bet atsevišķās valstīs tas tiek īstenots, piemēram, Dānijā. Šeit tiek saskaņota darbība starp noteikumiem un iespējamo, un šādā veidā tas ir bijis uh, veiksmīgi. Piemēram, Igaunijā tiek uh, konstatēts, ka uh, sistēma praktiski ir sabrukusi, jo lielais kapitāls ir uzpirts uh, šīs tiesības. Tā tad jādarbojas atbilstoši zaļai grāmatai. Es jau sākotnēji nevaru pret kādu risinājumu izteikties, jo dažas dalībvalstis to pielieto, bet tā ir dalībvalstu kompetence, tajā nevar iejaukties. Uh, Domāju, ka Eiropas līmenī jānodrošina tas, lai situācija nebūtu tāda, ka šīs tiesības ir pārāk uh, spēcīgi koncentrētas un zivsaimniecība sabruktu, it īpaši mazā, mazā zvejniecība. Paldies, un tagad mēs dodam vārdu runātājiem politisko grupu vārdā uz vienu minūti patraukundze. Paldies, eh, Damanaki kundze, vēlu jums eh, visu to labāko, un es ceru, ka jūs eh, tiksiet iecelta šajā amatā, un jūs varēsiet veiksmīgi ietekmēt zivsainiecības politiku. 2004. gadā mums bija smagas problēmas šajā sektorā, kuras joprojām vēl nav pilnībā pārvarētas, bija lieka kapacitāte, un tas ietekmēja kopienas floti. Un uh, nevar arī īsti vēl saprast, no kurien šīs problēmas radās. Bija arī pārzveja zināmās uh, jomās un arī daudz uh, zivju tika izgāsts jūrā. Šai jaunajai reformai ir jābūt uh, ļoti pamatīgai. Kādi, jūsuprāt, ir galvenie aspekti šajā reformā un kā jūs vēlties rīkoties attiecībā uz uh, arī lēmumu decentralizāciju? Uh, un uz uh, apsaimniekošanas modeļu daudzveidīgošanu. Tamanākie kons divas minūtes, lūdzu. Paldies! Liels paldies uh, par šo jautājumu. Jūs esat atbildīga par ļoti svarīgu uzdevumu. Jums būs jāizstrādā ziņojums par zaļo grāmatu, un es zinu, ka jūs jau esat saskārusies ar simtiem grozījumu, Protams, visus es vēl neizlasīju, bet eh, redzēju, ka ļoti daudz ar šo grozījumu esmu iepazinusies ar līdzšanējo darbu, ar ziņojumu projektu, un tur ir ļoti daudz labas idejas, kuras gribētu pieņemt. Mēs turpināsim strādāt prioritātes, eh, kāds tad ir. Mēs gribam vienkāršot likumdošanu un veidot to efektīvāku ko es gribētu sasniegt, varbūt ir diezgan eh, neiespējami, varētu to teikt, bet eh, es centīšos eh, atsaukties uz mūsu grieķu tradīcijām un risināt šos jautājumus. Protams, ka ir sarežģīti apkopot šīs dažādās intereses šajā sektorā. Tādas pastāv, to jūs visi zināt, ir patērētāju intereses, zvejnieku intereses, mazo zvejnieku intereses, eh, rūpniecības nozars intereses, pārstrādājošās nozars intereses. Tātad um, piekrastes reģionu, turisma intereses un tā tālāk. Un tas tiešām ir sarežģīti. Un es tiešām domāju, ka jūs kā deputāte noteikti apzināties, ka ir šīs dažādās intereses. Es nosaucu šos četrus atslēgas vārdus, uz kuriem jūs atsaucāties. Protams, ka ir jācenšas panākt ilgtspējība. Mēs vēlamies arī, lai demokrātiskā atbildība uh, būtu īstenota, tur ir runa par reģionalizāciju un decentralizāciju, mēs centīsimies arī uh, panākt labāku lēmumu īstenošanu un ievērošanu un gribētu izstrādāt pēc iespējas labākus uh, politiskus instrumentus. Tas ir sarežģīti, bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos kopā ar jums. Darlo. Paldies, pusminūtei papildus, papildus atbildēji un papildus jautājumu. Runājot par flotas atrašanās vietu. Lēmumā par līdzsvaru starp piekrastes un tāljūras flotēm, vai jums ir kādi kriteriji, kas ir iecerēti? lai varētu tos ieviest nākotnē? Un kādi būtu pārvaldības modeļi? Vai jūs plānojat investēt pētījumos, kuros tiktu, e, tiktu iz, izvērtēti rezultāti? Pusminūte atbildēji. Es domāju, ka šī Eh, noš, eh, da, šis dalījums rūpnieciskā zveja un atpūtas zveja ir samērā vienkārša atpūtas zveja eh, vai, vai brīvā laika zveja. Tā būtu zveja, kuras, kuras loms netiktu izmantots pārdošanai. Savukārt industriālā zveja ir mazliet sarežģītāks jautājums ar sarežģītākiem kritērijiem, un mums tas ir jāapspriež. Līdz šim mēs esam izmantojuši uh, kritērijus tādus kā zvejskuģa lielums galvenokārt, un arī mēs e, nosakām ierobežojumus attiecībā uz nozvejas rīkiem. E, paldies, priekšsēdētāji, nākošais runātājs Milānā. Ar lielu prieku es uzklausīju e, jūsu stāstīto par pieredzi parlamentā. Tas ir uh, E, ļoti efektīvi, e, ka mēs varam to uzklausīt no jums, e, jūsu, jums uzstājoties. Eiropas Savienībā ir aptuveni 5 miljonu tonu zivju, kas tiek nozvejot, eh, Itālija nozveja aptuveni eh, pusotru miljonu tonu. Nu, šie skaitļi varbūt ir pēdējo gadu laikā mazliet mainījušies, taču tomēr mēs aizvien konstatējam ļoti daudz trūkumu. Kādas ir jūsu eh, domas akvakultūras jomā? Vai jūs uzskatāt, kā daudzi peškomiteja uzskata, ka ir nepieciešams jauns regulējums akvakultūrai. Vai jūs domājat, ka e, konkrētie resursi, kā piemēram zvejniecības fonds, varētu tikt paredzēts akvakultūrai? Damāki kundze vārds atbildēja. Paldies! Es vēlos pateikties par jūsu uzdoto jautājumu, Milānu kungs. Pār šo akvakultūras jautājumu es zinu, ka pie tā tiek strādāts no jūsu puses, man tas ir zināms, un es arī apzinos, ka ir jāstrādā pie akvakultūras tālākas attīstības Eiropas Savienībā, un mēs saražojam tikai 1 miljonu 250 tūkstošu tonu gadā, un mēs importējam aptuveni 5 miljonus, pat vairāk tonu. Atsevišķās valstīs akvakultūra satīstība ir aptuveni 7 līdz 8 procenti gadā salīdzinājumā ar nepilnu procentu pie mums, un mums būtu jādomā, uh, par to, ko mēs varētu darīt, lai varētu veidot labāku pūliņu koordināciju dalībvalstīs. Es esmu iecerējis apmeklēt dalībvalstis, lai skatīties, pēc kādā veidā mēs varam sadar sadarboties zaļās grāmatas ietvaros, un mēs arī paredzēsim iespēju veidot kopēju akvakultūras politiku ar e, finanšu rīku, kas būtu piemērots. Taču tā ir tikai viena no iespējām. E, papildu jautājums ļoti īsi. Es gribēju gribēju zināt, vai jūs atbalstāt ideju, saskaņā ar kur ir nepieciešams šajā konkrētajā jomā veidot skaidru reformu regulējumam. Šobrīd lauks eh, akvakultūras politika ir pakļauta aptuveni desmit dažādiem regulējumiem. Vai varētu to racionalizēt un koncentrēt vienotā tekstā? Vai jūs atbalstāt šādu domu? Atbildi. Ja es to atbalstu. Ir daudz eh, dažādu uh, dienestu, kas uh, ir saistīti ar akvakultūru un jomu, piemēram, uh, transports, veselība, apkārtējā vide un tā tālāk. Protams, šeit nav runa par to, ka varētu notikt iejaukšanās tajā vai citā, tā vai cita dienesta darbā, taču vajadzētu mēģināt vienkāršot situāciju jomās. Paldies! Nākošais runātājs Haglundkungs no Alde. Paldies priekšsādātāju komisāram at kandidāts kundze. Es gribētu uh, dzirdēt jūsu viedokli par attiecībām starp uh, Eiropas Savienību un trešajām valstīm par zīvsaimniecības uh, nolīgumiem, par morāliem un uh, cilvēktiesību standartiem, kurus Eiropas Savienība vēlas izplatīt globāli. Piemēram, Gvīnējas uh, zivsaimniecības nolīgums, to mēs noraidījām šeit komitejā rudenī. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to. Uh, un par iespējām nākotnē, un tad par um, plēsīgajām zivīm, kā jūs uh, vēlaties risināt uh, un uh, kompensēt tos zaudējumus, ko šīs zivis rada mazapjoms zvejniekiem. Paldies tagad Haglūdu. Tātad, Haglūd kungs, es varu uzreiz pateikt, ka uh, starptautisko nolīgumu ziņā tur ir vajadzīgs uzlabojums, ir jāuzlabo mūsu politika. Runājot par sarunām par uh, reformu, par to noteikti būs jārunā. Šie nolīgumi ir ļoti būtisks instruments, un uh, tie būs 15% no mūsu budžeta, kas tiks katru gadu iztērēt šiem starptautiskajiem nolīgumiem. Tur ir jāveic kaut kādas izmaiņas. Uh, Un vienlaicīgi jāņem vērā zvejnieku intereses, bet arī skarto valstu intereses, kuras bieži vien saskars ar grūtībām, jo īpaši attiecībā uz autonomijām tiesībām. Ar Gvīnēju ir ļoti svarīgi, lai mēs tagad panāktu vienošanos. Mēs esam panākuši vienošanos, un parlaments tur ir daudz darījis, un mēs noteikti uh, Um, mums būs jāveido šī um, politika nedaudz citādi, lai uh, cilvēktiesības tiktu uztvērtas ļoti nopietni šajos ietvaros. Tā ir tāda politika, kas mums jāveido tādējādi, lai tā nākt par labi gan zvejsaimniecībai, gan skartajām valstīm. Bieži vien šie nolīgumi nenāca par labu šīm valstīm, un tāpēc tā ir jāmaina. Tagad 30 sekundes papildu jautājumam. Uh, Jā, Damanaki kundze, paldies par skaidru atbildi par trešo valstu nolīgumiem. Vai jūs varētu lūdzu par šīm plēsīgajām zivīm runāt? Par ko, uh, kormorāniem un par roņiem. Situācija ir tāda, ka mm, komisija nav atbildīga par šiem jautājumiem, dalība valsts ir atbildīgas šeit ir jāmēģina rast uh, labākie iespējamie risinājumi. Kas skar manas iespējas, atsaukšos uz uh, kormorāniem un savukārt par uh, roņiem. Tur ir atšķirīga un atsevišķa Eiropas politika. Es varu norādīt tikai uz to, ka nākošgad varbūt būs iespēja veikt pētījumu, ietekmes novērtējumu, pasūtīt attiecībā uz zivsaimniecību, ziv, zvejniecību un vidi. Un lai šā mēs varētu rast to labāko risinājumu. Paldies! Paldies! Jūs uh, savā ievadrunā teicāt, uh, ka ticamība, uh, politikas ticamība ir uz spēles. Jūs runājat par atbilstību. Um, vai es varētu jums ieteikt? Uh, padomāt par to, ka zivsainiecības politikai Skotijā nav nekāda ticamība, jo mēs kādus 30 gadus esam uh, to piedzīvojuši un esam redzējuši tikai uh, lejupslīdi mūsu zivsainiecības nozarē. Kā jūs varētu pateikt Skotiem, uh, kā zivsainiecības reforma varētu kaut ko šeit mainīt? Un, kad jūs runājat par decentralizāciju, jūs teicāt, ka jūs vēlaties rast uh, Eh, precīzus risinājumus jūras basēniem. Vai no šīs loģikas neizriet, ka eh, zvejas nācijas, kurām ir tiesības zvejot šajos basēnos, vai tām nevajadzētu būt tām, kas uh, lemj par uh, šo basēnu izmantošanu? Demonakie kundze, lūdzu. Jā, es respektēju jūsu um, viedokli, runājot par eh, saimniecības politiku, bet es domāju, ka ir vērojama arī pozitīva attīstība, arī attiecībā uz Skotiju. Piemēram, balstoties uz kopējo zivsainsības politiku, uh, ir uzlabojusies uh, heka situācija, tur bija daudz gadu programma un uh, mēs esam sasnieguši pat augstāku rādītāju nekā tikai izdzīvošanas kvotu un arī ar jūras mēli mēs esam sasnieguši uzlabojumus, krājumi ir uzlabojušies, pa, pieauguši par 40%, tātad mēs nevaram šeit runāt tikai par negatīviem aspektiem. Labāki rezultāti ir uh, sasniegt arī biskais līcī attiecībā uz jūras mēli. mēli Tāpēc ir svarīgi, eh, lai Skotija, eh, Skotija būtu sajūta, ka tā arī ir iesaistīta zivsainsības politikas veidošanā un ka tās intereses tiek ņemtas vērā. Reformējot zivsainiecības politiku, tas ir jāņem vērā, un to es saucu par reģionalizāciju. Tur mēs visi esam viensprāti, bet kurš lēms par konkrētajiem jūras basēniem, par to vēl ir jārunā. Uh, Jūs gribētu, lai tikai uh, tās valstis, pie kuru krastiem ir šie jūras baseini, par to lēma. Es nezinu, vai mēs to varam uh, pieņemt, jo tas būtu pretrunā ar līgumiem, un tas varētu radīt uh, problēmas saistībā ar šo te kopējās politikas kopīgumu raksturu, bet par to mēs varam diskutēt. Paldies, atbi uz atbildi pusminūte jums ir. Vai jūs nedomājat, ka šeit vajadzētu izmantot tādus aspektus, kas jau sevi ir pierādījuši, un arī atteikties no tādiem, kas nav darbojušies, jo citādi ir Eh, grūti skaidrot zvejniekiem, ka mums ir eh, jādara atsevišķas lietas kaut kādā veidā, tāpēc, ka tā ir norādīts līgumos, vai jūs nevarētu izmantot savu lomu, ka dažkārt eh, ir nepieciešams apzināties, ka līgums var radīt problēmas. Damanaki kundze pusminūte atbildēja. Es. Um, šajā amatā mans pienākums ir respektēt līgumu. Un līgums pats jau norāda to, ka visa, ikviena politika var tiek pakļaut diskutēšanai. Mēs šeit nerunājam tikai par jomām, kas nav guvušas panākumus. Līguma ietvaros mēs pārskatām visu kopējo zvejsaimniecības politiku, un tā ir visa zaļās grāmatas pastāvēšanas jēga, un tāpēc mēs runājam par eh, reformām normām šajā jomā, tāpēc arī mums notiek debats. Paldies, Damanaki kundze! esmu tik tiešām ar lielu atvieglojumu uzklaus, ka jūs atbalstāt šo decentralizāciju un reģionalizāciju lēmumu pieņemšanā un iestaistīto pušu. Mm, Interesēto pušu iesaistīšana Amsterdams protokolā ir ir ātrināta šāda decentralizācija un dalībvalstu iesaistīšana, kas savukārt var būt šķērslis līgumos. Un kā jūs varat nodrošināt to, ka mēs atbrīvojamies no mikromanagementa, kas bija Briseles īstenotā uh, uh, politika. Damanaki kundze, jums vārds atbildēja tik tiešām, jā. Uh, Līgumā ir norādīts, ka tas, ka mēs nevaram renacionalizēt po mūsu politiku, un tāpēc no paša sākuma es runāju pilnīgi skaidri, es mēģināju skaidri nodalīt e, pil, to, tās pilnvaras, kās tiek piešķirts atpakaļ dalībvalstīm, tas, ko es saucu par reģionalizāciju, tas e, ir iedziens, kas tiek izmantots arī zaļajā grāmatā. Un, uh, šeit mēs runājam pilnīgi par eh, atšķirīgiem jautājumiem. Mēs nerunājam par pilnvaru atdošanu dalību valstīm, bet ir jāparedz iespēja nodrošināt to, ka uh, Atsevišķi mūsu lēmuma aspekti tiek pieņemti vietējā līmenī, lai nodrošinātu labāku iesaistīšanos. To pieļauj līgumi, un juridiskie eksperti arī norāda, ka tas ir iespējams, un šis jautājums ir iekļauts zaļajā grāmatā. Un tāpēc arī mēs apspriežam to, kā to vislabāk nodrošināt, bet es jums pilnīgi piekrītu, ka mēs nevaram domāt par kompetenci atdošanu atpakaļ dalībvalstīm. Mēs darīsim maksimumu, ko varam pusminūtu papildu jautājumam. Vai mēs varam būt droši, Damanaki kundze, ka viens izmērs dar visam netiks, netiks piemērota no jūsu puses jums atrodoties jūsu jaunajā amatā? Damanaki kundze vārds atbildēja. Jūs eh, jau norādījāt, ka jāizvairās no mikromanagementa, un es varu tam tikai piekrist, taču jūs arī sacījāt, ka mēs varētu runāt par viens izmērs, varētu darēt visiem, taču mums ir nepieciešama risinājuma katram konkrētajam gadījumam konkrētiem baseiniem, un es domāju, ka mēs varam risinājums eh, apvienot, neieviešot kādus kara laika likumus, tajā pašā laikā neatgriežoties pie mikromanagementa. Es domāju, ka šis būs ļoti grūts darbs, bet mēs varēsim eh, rast vislabākos risinājumus. Priekšstādātājs Konze, tagad vēl jautājums par decentralizāciju izvirzītā komisāra amata kandidāts Konze, jūs teicāt, ka jūs esat pret uh, zvejniecības politikas renacionalizāciju un uh, esat par tādu kopēju, īstenu kopēju politiku. Bet mēs zinām, ka politika ir viena lieta, bet cita ir izmaksas, kas ar to ir saistītas. Kā jūs uh, redzat šo mm, finanšu jautājumu, um, kas ir saistīts, piemēram, ar renacionalizāciju? Atbilde. Es runāju par to, ka ir um, nozīmīgi, lai vienota politika būtu. Es domāju, ka Eiropas politika ir izveidota tā, ka ir tāds labs sabalansējums starp uh, noslodzi un darbību. Un šo ideju arī pārstāvu un domāju, ka ir zināma drošība garantēta. Pieredze rāda, ka mums ir jāsadarbojas un šādā izpratnē strādāšu. 30 sekundes papildu jautājumam. Bet es jautāju, kā jūs konkrēti reaģēsiet uz šo apdraudējumu, ka līdzekļi tiks samazināti zivsaimniecības fondam un kā reģionalizācija iespaidos decentralizāciju. 2002. gadā tika pieņemti vairāki uh, Izņēmumu gadījumu, piemēram, par divu jūras uh, jūdžu uh, nozvejas zonu dažās dalībvalstīs, vai tas varētu, teiksim, tiks paplašināts kontinentālajā šelfā vairāk pa divām jūras jūdzēm? Atbildi. Eiropas Savienība paziņoja, ka jūras tiesības tiek respektētas, un to es skaidri gribu uzsvērt arī šeit. Uh, ir no dažādi atšķirīgi risinājumi. Vides jūrā, piemēram, ir šī sistēma saskaņā ar kuru zivsaimniecības jomas 12 vai 6 jūras jūdzes plats ir un ir citas valsts, kurās ir šīs ekskluzīvās ekonomiskās zonas līdz pat 200 jūdzēm. Šeit mēs respektēsim komisijas noteikto. Paldies, un pēdējais runātājs šajā jautājuma kārtā ir Sālā Drakovskungs uz uh, vienu minūti jums laiks jautājumu uzdošanai. Paldies. Eh, Priekšsēdātāja Damanaki kundze. Es domāju, ka jūsu klātbūtne šeit ir ļoti nozīmīga un eh, mums, mūsos vieši gandarījumu Un es turpinu apbrīnot jūsu domas izcilību un lieliskās pozīcijas, ko jūs piedāvājat. Mans jautājums jau attiecas uz vidusjūru. Kā jūs zināt, daudzas valstis robežojas, daudzas valstis apskalo vidusjūru. Un atsevišķas no tām nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir tādas īpašas eh, eks, eh, eks, eh, ekonomiskās zonas un arī tāljūras apgabali kas atrod šajā jūrā, komisārs ka, eh, amat kandidātes kundze, kā jūs varēsiet nodrošināt vienlīdzīgas iespējas, jo mūsu zvejniekiem ir jārespektē ļoti detalizēta likumdošana, konkurējot ar zvejniekiem, kuri nepiedar pie Eiropas Savienības, kuriem nav tādu pašu likumu un noteikumu, un kuri ļoti bieži nelegāli zvejo ūdeņos, kas pienākas mūsu zvejniekiem. Atbildi es gribētu pateikties kolēģim par jaukajiem vārdiem miljārdiem. Problēma, kur jūs pieminējat, ir nopietna, tā ietekmē Grieķiju, un ne tikai Grieķiju, bet daudzas valstis, kuras apskalo vidusjūra. Jo zvejnieki vidusjūrā ir spiesti saskarties ar negodīgu konkurenci no citu valstu zvejnieku puses jo vidusjūrā zvejo ne tikai Eiropas Savienības zvejnieki, bet ir arī citu valstu zvejnieki, kuriem, kuri nevienmēr eh, respektē starptautiskos eh, noteikumus un nolīgumus. Es domāju, ka vislabākais risinājums ir dialogs, un mums ir jāparādz visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir uh, iesaistīsies šo jautājumu risinājumā. Mēs esam GFCM locekļi kā Eiropas Savienība un šeit ir apvienots visas vidusjūras valsts, ieskaitot Turciju, tāpēc ir ļoti svarīgi mums paturēt savu ieteikumu un skaidri norādīt to, ka noteikumi ir jāievēro pilnīgi visiem. Tāpat arī ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka Eiropas Savienība, kas ir vislielākais zivju importētājs pasaulē, uh, nevar importēt nelegālus eh, zvejniecības produktus. Mēs nevaram eh, pieļaut, ka šādi e, nelegāli produkti nokļūst mūsu tirgu. Mums ir jārespektē noteikumi un šajos apstākļos mums ir jāmeklē vislabākais risinājums visiem, jo gala mērķis ir aizsargāt mūsu zvejniekus. Un es no savas puses darīšu viss, lai šo mērķi sasniegtu. Es ceru, ka konvencija pār jūras likumdošanu, apvienoto nāciju konvencija tiks respektēta mierīgā un efektīvā veidā visā vidusjūrā. Papildu jautājums pusminūtei. Mans jautājums tika atbildēts. Paldies. Tad mēs varam pāriet pie nākamā runātāja Kādēka. Prezidents. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, Damanakis kundze, lai es sveicu jūs šeit. Nesmu vienīgais, kas vērtē, ka mm, nav pieļaujams pašreizējā situācijā ir tādas pār, ehm, nesam pārvietojums kvotas eh, maziem zvejniekiem mm, ieviest. Mm, Breteņa zvejnieki ir ļoti nobežījusies par šādu iespēju. Uh, Es esmu par to, lai uh, saglabātu līdzināju kvotu situāciju. Vai jūs atbalstat uh, to, ka Lisabonas līguma ietvaros um, tikt izstrādāts jaunas, teiksim, kvotas, un tas atļauju Uh, izdzīvot mūsu uh, zvejsaimniekiem, kas uh, uh, zvejo ne, uh, plašā rūpnieciskā veidā? Laiks atbildēt, jūs atbildes. Divas minūtes. Paldies, Kadek kungam, par šo jautājumu. Pavisam godīgi sakot, es eh, domāju, ka kvotu pārnesamība individuālo pārnesamo kvotu ietverās ITQ ir ļoti sarežģīts jautājums. Es saprotu jūsu bāžas un Bretaņas zvejnieku bāžas. Uz to jau norādīju. Un teikšu, teicu, ka dažas dalība valsts šo sistēmu jau pielieto. Ir ļoti nozīmīgi radīt uh, priekšnoteikums un arī zināms ierobežojums. Ir šādi pasākumi Dānijā, un um, ir iespējams, ka šīs tiesības tiek uh, pārnestas arī ārpus uh, siksvēniecības. Lielzvēniecībā tas tā nenotiek, mm, jo ir ierobežots arī daudzums, tie ir 5%. Dalībvalsts, kas līdz šim ir ieviesuši šo sistēmu, mēģina to izmantot pēc iespējas efektīvi, un mēs izmantosim mūsu iespējas, lai aizsargātu mazos zvejniekus. Varu piekrist tikai Kadeka kungam. Mums ir nepieciešama oficiāla mm, sīga zvejnieku definīcija, un to var arī mm, reformas ietveros iztirzāt jāievēro dažādi elementi, piemēram, zvejas kuģi lielums. Mēs uh, sakam arī nekādu, teiksim, uh, trāļu vai kas cits, un arī īpašumtiesības um, ir jāievēro. Ja kādam ir simtiem, piemēram, mazos bērniecības kuģi, tad arī tas ir jāievēro. Tas ir jādefinē, kas ir šī sīka zvejniecība, lai uh, atrastu visiespējam labāko risinājumu. Kadek kungs lūdzu papildu jautājums. Mēs vairāk kārt runājam par to, ka ir uh, pretruns starp uh, ilgtermiņa uh, zvejsainiecību un atvērtību uh, pasaules tirgos. 60% no zivsainiecības produktiem tiek ievesti un kā Eiropas Savienībā un kā uh, respektēt vidas, sociālās un sanitārās normas, kas ir ļoti striktas, kas netiek tagad respektētas uh, šajās trešajās valstīs, no kurām zivs tiek importētas. Laiks atbildēji. Dati, kas ir manā rīcībā, ir uh, vēl uh, uh, plašāk nekā jūs minētie. Man dati saka, 70% no zivju tiek importēti. Mums ir gan defensīvi, gan ofensīvi jārīķkojas. Ofensīvi jau mums ir labākie noteikumi, īpaši raugoties uz veselības aizsardzību, kā arī tirdzniecības um, regulējumi ir ļoti veiksmīgi un varam noteikt, ka netiek uh, ievesti nelegālās zivsaimniecības uh, ceļā iegūti uh, produkti. Mums ir jāsaglabā marķējums. Un ir ļoti nozīmīgi, lai Eiropas patērētājs būtu drošs par to, ka tas, ko viņš patērē, ir iegūts ilgtermiņa zivsaimniecības uh, procesā. Tas ir tas, uz ko vēlos uh, uzsvērt. Nākošais runātājs Andres Barē. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam komisāras uh, kandidātas kundze vēlam veiksmi. Mēs runājam par zvejniecību, par ilglaicīgumu un par specifiskiem risinājumiem šajā nozarē. Jūs runājat par ticamību un Vai jūs domājat, ka e, pārvaldības izmaiņa varētu būt pietiekams risinājums, lai sasniegtu mērķus, kas norādīti zivsainicības politikā un tālāk par starptautiskiem nolīgumiem. Iespēja demokratizēt valstis ar divpusējo nolīgumu palīdzību. Kā jūs domājat strādāt pie šiem jautājumiem? Trešais jautājums ir ļoti ītri sievietes loma zivsainicības politikā. Vai jūs varētu pastāstīt par to mums? Eh, jums, ja jūs varat atbildēt uz visiem trim jautājumiem, kandidāts kundze, divu minūšu laikā. Jā, runāšu par pirmkārt sievietes lomu eh, jo es eh, uzskatu šo jautājumu par ļoti nozīmīgu. Esmu lūgusi datu šajā sakarā. Sievietes, kas nodarbojas aizvainīcību, ir tikai 4% no visiem un 26 40% no sievietēm strādā zivsaimniecības nozarē, bet ne tieši zvejā, bet pašā nozarē kā tādā. Sievietes grib piedalīties šajā nozarē un e, tāpat arī e, sievietes e, lūdz labāku režīmu un lielāku atbalstu. Tāpēc padomē par šiem jautājumiem ir jārunā zivsaimniecības padomu, bet tālāk runājot par eh, krīzes ietekmi uz eh, zivju cenām. Mums ir jārisina jautājums par to, kā mēs varam aizsargāt maksimālā veidā Eh, to iedzīvotāju daļu, kas strādā zivsaimniecībā, it īpaši runājot par maza mēroga zvejām. Un tālāk runājot eh, par Eiropas Savienības likumdošanas eh, ietekmi, ir jāstrādā vairāk. Jā, jūs ļoti ātri atbildējāt. Es papildu jautājums. Tagad runājot par zvejas zvejas rīkiem, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums un e, ir ļoti redzams sievietes loma. Damanaki kundze, ko jūs varat teikt šajā sakarā? Paldies! Ļoti sarežģīts jautājums no jūsu puses, kas ir tiesa, ka mēs Rēķināmies ar 88 tūkstošiem zvejas kuģu, kas raksturo mūsu floti, un mēs vēl nevaram pateikt, kā tikt galā ar kapacitātes, ar virskapacitāti. Mēs salīdzinām kapacitātes ar uh, esošajām iespējām. Atkārtoju vēlreiz, ka ir jā, zivsaimniecības politikā ekspost politika. Tas ir vienīgais, ko es šobrīd varu pateikt. Paldies, un tālāk uz divām minūtēm Reimersa kungs. Tagad, Frau Prezidentin. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Damanaki kundze, līdzinājā kontrols metode par daudzumu un arī metodēm ir saistīta ar a, sodiem, bet tas nav bijis īpaši veiksmīgs ceļš. Manuprāt, būtu veiksmīgāk iesaistīt zvejniekus un papildus sankcijām a, veidot atbalsta un a, apbalvojuma metodas. Tā varētu darbu veidot labāk. Tādēļ mans jautājums. Uh, kādus uh, pozitīvus uh, bonus jūs uh, vēlētos piedāvāt, lai zvejnieki ievērotu procedūras un kā varētu labāk iesaistīt zvejniekus? Lūdzu, laiks atbildēji. Raimers kundze, pilnībā jums piekrītu. Tas, kas piedalās lēmumu pieņemšanā, var to labāk īstenot. Mēs esam tādā situācijā, ka patiesi viss jāmēģina šeit aktīvi darboties. Tagad par uh, noteikumiem un par stimulēšanu. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi, tas mums ir nepieciešams, to esam jau ietvēruši jaunajā uh, regulā uh, par neregulāru, nereģistrētu un nekontrolētu zveju IUU. Ir paredzēts arī, ja kāds noteiktu laiku šādi darbojas, tad ir paredzēts sankcijas. Un kāds, kas ievēro noteikums, tam var būt arī pozitīvi uh, stimuli. Domāju, ka jūs īpaši uh, interesē stimuli kvotu jautājumā, kā arī zvejas rīki. Par kvotām runājot, mēs nosakam kvotas dalību valstīm un dalību valstis var ieviest stimulus, un dažas tā jau rīkojas. Mēs varētu arī veicināt šo stimulēšanas politiku, lai uh, zvejnieki ievērotu uh, noteikumus un tiktu stimulēti. Rēmers kundze, papildi jautājums? Nē. Tad uh, turpināsim. Uh, Mēs esam ļoti veiksmīgi ievērojuši um, laika uh, kalendāru un uh, tādēļ nebūšu tik ļoti strikta. Tādēļ tie, kas uzstāsies beigās, tiem būs uh, varētu, varbūt nedaudz vairāk laiks. Un arī komisārs kandidāts kundzei būs nedaudz vairāk laika, lai izteikt noslēdzošos piezīmes. Tagad vēl Lesas kungs vienu minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Damanakis kundzes, esmu no Polijas, no Gdaņskas pie Baltijas jūras, tāpēc gribētu jums pajautāt par šo reģionu. Polijas eh, zvejsaimniecībai eh, ir apmēram 900 eh, kuģu un apmēram 400 lielu kuģu, tas nozīmē apmēram 2000 darba vietu. Uh, un arī pārstrādes sektorā ir būtisks darba vietu skaits. Tas nozīmē, ka šis reģions ir eh, lielā mērā atkarīgs no Baltijas mēnces zvejas, un tomēr šīs te aizsardzības programmas ir eh, no, novēc pie tā, ka mēncu krājums samazinās. Tāpēc gribētu lūgt jūs pieskarties kaut kādiem pasākumiem, uh, Uh, lai aizsargātu uh, mēnces krājums un arī kā zvejot mēncu. Καταλαβαίνω την ιδιαιτερότητα της Βαλτικής και τη σημασία. Es tiešām saprotu, cik uh, īpaša ir Baltijas jūra un cik svarīgi ir zvejsaimniecība polijas ekonomikai. Tāpēc tiešām saprotu, kāpēc uzdodat šādu jautājumu, bet mums ir arī jāraugās uz Baltijas jūras nākotni. Uh, un uz polijas uh, zivsaimniecības nākotni, un tas viss ir atkarīgs no tā, vai būs pietiekami zivju krājumi, lai zvejnieki varētu arī izdzīvot. Jūs runājāt par uh, Baltijas mēncu. Mums ir daudz gadu uh, Uh, programma Baltijas mēncai, un tā tikai tagad sāk dot rezultātus. Mēs uh, sākām saņemt rezultātus, es prasīju datus, tie uh, ir nedaudz iedrošinoši, bet mēs uzreiz nevaram palielināt kvotas, un mēs nevaram paplašināt uh, trāļu izmantošanu un dažādi īpaši citu zvejas rīku izmantošanu Baltijas jūrā. Uh, jo, ja mēs to darīsim, tad tas uh, uh, ietekmēs uh, delfīnu, mazo delfīnu stāvokli un citu zīd, zīdītāju stāvokli jūrā. Um, tā ir tāda ļoti, tā tas tāds trausls līdzsvars un ļoti svarīgi to paturēt arī vietējā padomdevēju padomē. Um, polija tur piedalās. Uh, mēs ievērosim daudz gadu Baltijas mēnesis programmu arī turpmāk. Paldies, papildu jautājums. Pavisam īsi gribētu pievērst jūsu uzmanību uh, vienai problēmai, kas izriet no mani jautājuma, proti tādai, kas mums ir jārisina kopīgi. Un uh, šī problēma ir saistīta ar to, ka uh, mēnesis tiek uh, ķērtas uh, uh, zvejos ļoti mazas, un uh, tas e, ir arī instrumentu dēļ, kā tiek lietoti zvejā. Paldies, paldies par to, ka atgādinājāt man to. Man nebija laika par to runāt savā atbildē, bet tas ir ļoti būtiski. Mums ir jānodrošina finanšu palīdzība, lai uh, zvejnieki varētu lietot tādus zvejas instrumentus, kas nodrošina labāku selektivitāti, lai jaunās zivis, lai tās varētu um, tikt cauri šiem tīkliem un netiktu noķertas. Un uh, varbūt, ka vajadzētu būt kaut kādai aizsardzības uh, sezonai vai kādam aizliegumam uz kādu uh, posmu, kad eh, šie tie zivju mazuļi un jaunās zivis īpaši aktīvi. Um, paldies. paldies, nākošais runātājs no sociāldemokrātiem Arsenis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Damanaki kundze, man eh, tieši tāpat kā visiem Grieķijas politiķiem jūs esat demokrātijas simbols, eh, pat vairāk. Es redzu, ka Jūs labi pārzināt sev uzticēto dosiju un ka jūs eh, vēlaties eh, strādāt pie tā. Šobrīd mūsu dienas kārtībā ir nozīmīga zivsērniecības politikas reforma, un mēs zinām, ka šī reforma eh, koncentrēsies uz flotes samazinājumu un uz kvotu samazinājumu un Eiropas Savienības piekrastes reģionos, kuros eh, zvejniecība ir ļoti nozīmīga nodarbinātības ziņā, tas var būt ar eh, ļoti nozīmīgu sociālu ietekmi. Vai jūs esat eh, domājusi jau par kādām darbībām, kā ierobežot šādu sociālo uh, Eh, eh, sociālās blakus parādības. Paldies par uzdoto jautājumu. Es neesmu mm, paša zvejniecības kā tāda speciālista, man nav jūsu pieredze, bet eh, manā darbā Daudz eh, ir palīdzējis aizējošais komisārs, jūsu komitejas priekšsēdētāja, jūsu komiteja un komisijas dienesti. Kā mēs varam risināt eh, sociālās blakus parādības reformām? Mums būtu šis jautājums jārisina kopā ar uh, to komisāru, kas strādās pie sociāliem jautājumiem. Es domāju šeit par tiem, kuriem iespējams būtu jāpārtrauc uh, E, sava darbība zvejniecības jomā, kas nebūtu nav vienkārši zvejniekam atteikties no, no savas, e, e, savas iepriekšējās darbības vai paredzēt jaunu izglītību. Mums vajadzētu domāt pār tīri fi, finansiālā ziņā, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu šīm personām, kā arī jādomā pār pātrinātas pensionēšanās pasākumiem Eh, šeit tas varētu būt ar zinām finanšu ietekmi, tas eh, nav atkarīgs no manas kompetences, bet no dalībvalstu kompetences, bet es domāju, ka sadarbojoties vieniem un otriem un ar juridiskā dienesta palīdzību ir jāskata, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu piekrastas reģionus. Manuprāt, pats pirmais ir jāatbalsta zvejnieki, lai viņi varētu turpināt īstenot savas advi, eh, aktivitātes. It īpaši tas attiec uz gados visvecākajiem, savukārt gados jaunākajiem varētu pār paredzēt tādu izglī, eh, izglītoš, tādas eh, izglītošanās iespējas, lai viņi varētu iegūt diplomus, kuri dot iespēju strādāt citās jomās, tā skaitā eh, jūrniecības jomā, šeit es domāju par, par jūrnieku diplomiem, un arī ir jādomā par profesionālo organizāciju, par arotbiedrību lomu. Līdz šim uh, mēs vēl nebijām uh, domājuši par dialogu par šiem jautājumiem. Vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu, Arsenis Kungs? Paldies, eh, paldies par sniegto atbildi. Eh, mans jautājums ir eh, sarežģīts. Mēs redzam, ka nozveja ir pārlieku liela šodien. Bez tam ir jāparedz Eh, tā loma, kādu spēlēs klimata pārmaiņas. Ko jūs domājat? Eh, darīt, lai eh, varētu cīnīties pret klimatu pārmaiņu sekām. Uz šo jautājumu, par šo jautājumu mēs neesam pietiekami domājuši, mums nav pietiekami daudz zinātnisku elementu. Mums, mūsu rīcībā nav pietiekami daudz zinātnisko elementu, lai varētu izvērtēt e, klimata pārmaiņu ietekmi uz jūrām un okeāniem. Esmu iecerējis strādāt ciešā sadarbā ar īrijas kolēģi, kas e, atbildēs par e, pētniecības jautājumiem ir 30 miljoni eiro, kas ir paredzēti pētniecības programmiem, 30 ir 35 miljoni, no kuriem 10,5 ir paredzēti tieši šiem jautājumiem, kas attiecas uz ietekmi uz eh, jūru, okeāniem, kā arī uz piekrastes aktivitātēm, tā skaitā zvejniecību. Un es domāju, ka pateicoties šai pētniecības programmai, mēs varētu nonākt pie jauniem zinātniskiem secinājumiem. Pagaidām mēs balstāmies uz tiem datiem, ko mēs esam ieguvuši no IC, ICS un no zinātniskajām eh, komitejām. Un pēdējais runātājs ir Devisku. Uh, Komisāra Kandāts kundze, mēs, uh, vai mēs aizsargāsim zivju krājumus, reformējot politiku? Uh, Um, bet ir arī uh, certifikācija, jo uh, lielveikali un dzīvu ražotāji daudzās valstīs uh, saka, ka viņi grib iepirkt dzīves no ilgspējīgiem avotiem, un es saprotu, ka apmēram 10% gandrīz jau uh, Uh, no zivsaimniecības nozares ir ieviesuši tādu praksi, lai uh, saņemtu šo MSC certifikātu. Un tas, protams, uh, dod labāku cenu zvejniekiem, tas dod patērētājiem lielāku pārliecību par zivju kvalitāti un tas veicina ilgspējīgu. Vai šī paralēlā certifikācijas attīstība ilgspējīgā zvejā būs kaut kas tāds, ko jūs atbalstīsiet? Paldies. Tagad Damanakī kundze. Paldies, uh, Deivisa kungs, par jūsu jautājumu. Tas ir ļoti interesants jautājums. Uh, jūs zināt, ka Borga kungs un uh, viņa ģenerāldirektorāts centās kaut ko šeit panākt šajā te marķēšanas jomā, runājot par zivju produktiem. Pilnīgi labs rezultāts tur vēl neredzam, ka tie būtu sasniegti, un tur nav veikts arī tāds labs ietekmes novērtējums, nav tāds labs ziņojums no attiecīgā direktorāta. Bet mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šeit panāktu progresu un ieviestu sistēmu ar zināmiem minimālajiem kritērijiem, lai kāds zivsaimniecības ražojums, produkts, kas parādās lielveikalā, būtu tad arī ar mārķējumu no ilgtspējīgas zvejas. Bet jūs minat arī kaut ko līdzīgu šī tā eko marķēšana, tā tad iespēja saņemt tādu marķējumu, kas norāda, ka šis produkts uh, Uh, ir pelnījuši šo ekomarķējumu. Tas ir ļoti interesanti. Ir arī uh, Pasaules dabas fonds tur iesaistīts. Ir ļoti interesants iniciatīvas, kas šeit notiek, un tas ir kā, kā tāds papildus pasākums. Un es domāju, ka šeit mēs ļoti labi varam sadarboties ar šīm apvienībām, kas īsteno šo politiku. Protams, ka mums ir jāveido vienota Eiropas certifikācijas sistēma. Babies. Paldies, Deivis Kungs. Es uh, pamanīju, ka Spānijas prezidentūra arī runā par eko marķēšanu kā daļu no savas sešu mēnešu programmas. Par ko esmu es nobažījies? Eh, man bail, ka Eiropas Savienība varbūt izgudros divriteni no jauna un mazinās eh, šo te certifikātu lomu, kas jau pastāv. Es gribētu tieši stiprināt viņu pozīciju. Damanākis kundze. Jā, tā sistēma, kuru ievieš Eiropas Savienība, ir sistēma ar nosacījumiem, ar minimālajiem kritērijiem, kuri ir jāizpilda, uh, lai patērētājiem skaidri parādītu, ka viņš var uzticēties uh, šim te marķējumam, ka tās zivs, kuru viņš uh, um, pirks un ēdīs, būs ilgspējīgi zvejota. Mēs nevēlamies te neko jaunu izdomāt. Paldies, un tagad turpinot Jā, lūdzu. Paldies, priekšsādātais kundze. Mums ir ļoti strikts laika grafiks, un pateicoties jūsu liet, lieliskajai vadībai, sēdz vadībai, uh, Mums tagad ir dažas minūtes liekas. Mūsu grupā ir kāds cilvēks, kas eh, tiešām gribētu uzdot jautājumu, bet um, viņam netika dots vārds šajā eh, laika grafikā. Vai mēs varētu dot šim cilvēkam vārdu pašās beigās, jo tiešām būtu skumīgi, ja visi nevarētu izteikties, kas to vēlas. Paldies. No, e, Rodus kundze es biju iecerējusi ietaupīt laiku, lai dotu vairāk laika komisārs kandidātiem, lai varētu paplišināt eh, atbildes. Es nevaru piešķirt papildu laiku ne jums, ne citiem, jo viss ir aprēķināts saskaņā pēc dehanta sistēmas. Un ja es kādam piešķirtu vēl kādu vārdu, tad arī e, ar to mēs e, pārkāp šo dehanta metodu. Mm, metodu. Tāpēc, diemžēl, vai par laimi, man stingri ir jāpietur pieturas pie šīs metodes, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgu uzstāšanos visām, visiem politiskiem spēkiem. Un arī es eh, vēlreiz uzsveru, ka es eh, labprātāk piešķiršu papildus uzstāšanās laiku komisārs kandidāts eh, kundzei. Un tagad turpinu, turpinām uzklausīšanu vārds arī Velīnī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kādu politiku jūs, Damanakie kundze, vēlties īstenot attiecībā uz vidusjūras zvēju? Attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstīm, protams, attiecas visi šie Eiropas Savienības noteikumi, kvotas, eh, tīkla linumats izmērs un eh, citi noteikumi, bet citas eh, vidusjūras piekrastas valstis un citas valstis, kas uh, darbojas starptautiskos ūdeņos, šeit neievēro nekādus noteikumus, un līdz ar to zivju krājumi būtiski samazinās, un arī kopienas zvejas rentabilitāte ir apdraudēta. Ko jūs eh, darīsiet attiecībā pret tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības dalība valsts un ir pie vidusjūras? Rivelīnī eh, kungs, Eh, vidusjūras piekrastes valstis, eh, tās, kas ir Eiropas Savienībā, eh, tām, protams, ir jāievēro ļoti strikti noteikumi. Tie ir tie noteikumi, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā. Un ir arī šī te vidusjūras regula, un mēs vēlamies, lai dalībvalstis, protams, īstenot šos noteikumus, un es darīšu visu, uh, kas te ir iespējams, lai uh, to panāktu. Bet, protams, šeit ir problēmas, un man ir arī, uh, es saprotu, ka daudzas valstis, uh, kas ir pie vidus jūras, vēl nav īstenojuši šo, šos noteikumus, vēl nav noteikti reģioni, kuriem ir vajadzīga zināma aizsardzība, nav noteikts tas, kas ir prasīts saistībā ar sugu katalogizāciju un tā tālāk, bet šeit mēs visi esam atbildīgi un eh, tāpēc mums jācenšas strādāt, cik vien labi mēs varam. Eh, piemēram, kāds Itālijas zvejnieks. Pirmīt mēs runājam par grieķu zvejniekiem, bet, protams, ka Itālijas zvejniekiem ir jākonkurē arī ar zvejniekiem no citām valstīm, arī ārpus ES valstīm, un viņiem tad ir vairāk iespēju, jo viņiem nav šie noteikumi. Kāds tad ir risinājums? Uh, risinājums ir tāds, ka mēs uh, cenšamies ievērot šos noteikumus, uh, bet kā tad mēs to varam sasniegt? Mēs varam izdarīt lielāku spiedienu uz starptautiskajām organizācijām, lai arī citiem zvejniekiem būtu jāievēro noteikumi. Piemēram, Alžīrija, viņi ir uh, vidusjūras reģionālajā organizācijā, un tur ir skaidri jāpasaka, ka noteikumi ir jāievēro. Uh, ar citām valstīm, piemēram, ar Maroku mums ir nolīgumi. Un tas ir vēl viens uh, arguments būtībā. Mums jādara viss, ko mēs spējam mūsu starptautisko attiecību ietvaros, lai uh, izdarītu spiedienu uz citām valstīm, lai tiktu ievērot noteikumi. Papildus tam, protams, vēl ir arī zinām draudi, ko mēs šeit varam īstenot. Mēs varam teikt, piemēram, ka mēs neimportēsim nelegāli uh, zvejotus produktus. Mēs to drīkstam darīt, mēs tādus aizliegumus varam pieņemt. Un ja tas uh, skaidri tiks pateikts, tad pa pastāvēs arī, protams, stimuls ievērot noteikumus bet uh, ir, protams, jāveic uh, regulāras kontrolas, Lai to darītu, mums ir aģentūra, kas atrodas Rigo, un um, ir arī uh, zvejas kuģis, kontrols kuģis, kas ir speciāli tam paredzēts, lai kontrolētu, un mums ir uh, jāiestājas par to, lai šie noteikumi tiktu ievēroti. Grazie, komisārio. Pero credo, ka la... Ribelīnī kungs. Paldies, uh, komisārs kundze, komisārs kandidāts kundze, tā tiešām. Uh, ir ļoti interesanti atbildi. Mums ir jāaizstāv Eiropas kopienas intereses, un jums jau tagad vajadzētu uzņemties konkrētas saistības par uh, zvejas saimniecības, zivsaimniecības interešu uh, aizstāvību attiecībā pret trešajām valstīm, kas īsteno ļoti agresīvu politiku. Jums taču vajadzētu mums apliecināt, ka Eiropa šeit tiks aizstāvēta bez nekādiem ideoloģiskiem aizspriedumiem. Tātad kādus pasākums jūs veiksiet attiecībā uz Lībijas zvejniekiem un attiecībā uz Kadafī kungu? Uh, Uh, par to, ka tika pārkāpti teritoriālo ūdeņu noteikumu. Šeit nav pietiekami caurskatāms risinājums. Varbūt, ka varētu arī izstrādāt nolīgumu ar Lībiju, kā jau Borga kungs 2008. gada pavasarī uh, piedāvāja. Lūdzu, Damanākie kundze, jā, var jums apliecināt, ka uh, šeit mums katram ir savs priekšstats, bet es kā komisāre. Uh, Eh, pavisam precīzi īstenošu tos instrumentus, kas ir manā rīcībā kā komisārai. Zinātniskais uh, pamats, eh, kas mums ir ziņojumi no sociālā dialoga un, protams, arī tās iespējas, kas būs uh, ģenerāla direktorātiem, ja man apstiprinās uh, komisārs amatā. Ne vairāk un ne mazāk. Šos instrumentus izmantošu. Es nedomāju, ka uh, kaut kādus ideoloģiskus aizspriedumus šeit var minēt. Mums ir konkrēta likumdošana, kas ir jāīsteno. Un tas ir saistīts arī ar maniem pienākumiem un saistībām. Es esmu apņēmusies uh, nākt šeit uh, komitejā, diskutēt ar jums par šiem tematiem, un es teicu arī, ka, piemēram, uh, vidusjūras padomas sēdē, kur eh, arī Lībija ir eh, dalībniece. Tur mēs varētu runāt par šiem jautājumiem un aicināt ievērot noteikumus. Tur mēs redzam, ka starptautiskās organizācijas var sadarboties ar eh, komisijas struktūrām, lai panāktu pēc iespējas labākus rezultātus. Mērķis ir panākt to, lai visi ievērot noteikumus. Protams, mēs šeit nevaram pieņemt nekādus izņēmumus un uh, nodarīt uh, bojājumu krājumiem tikai tāpēc, ka daži neievēro noteikumus. Un noslēgumā tagad Trautmanis kundze. Mēs no jaunās uh, komisijas sagaidām, lai um, darbvietas būtu radītas lielākā skaitā un labākā kvalitātē, lai uh, tiktu uh, izskausta nošķirtība un lai tas būtu 2020. gada stratēģijas uh, uh, pamats. Mēs saskaramies ar dubultu krīzi, ar ekonomisku krīzi un gaidām jūs priekšlikums, kā no tās iziet, kā arī ekoloģiska uh, krīze, piesārņojums jūrā, piekrastē, tas skar zvejniekus un uh, visus, kas dzīvo pie jūras, nu praktiski visu šo ķēdi. Kāda ir jūsu priekšlikuma un īpaši konkrēti, kā jūs varētu konkrēti ilustrēt to, ko jūs pieteicāt attiecībā uz inovācijām jūsu pārvaldītajā jomā? Tagad laiks atbildē. Paldies, Trautmanis kundze, par šo jautājumu. Un arī par laipno uzņemšanu jūsu uh, dzimtajā pilsētā šeit. Darba vietu mm, pieaugums ir ļoti nozīmīgs, un arī tāda pilnīga nodarbinātība ir ļoti svarīga, bet arī tāds ļoti delikāts jautājums. Īpaši ekonomiskās krīzes laikā šis jautājums kļūst aizvien sarežģītāks. Mēs runājam par ekonomisko krīzi, ir ļoti izsmeļoši ar Barozo kungu un arī ar citiem uh, komisāram aktu kandidātiem. Diskusijas bija ļoti izsmeļošas un. Um, pamatnostāja ir tāda, ka nodarbinātība jānodrošina. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka nodarbinātību nevar radīt tikai ar ekonomiskās izaugsmas palīdzību. Nodarbinātība var būt arī bez stabilizācijas, bet tā nebūs īpaši veiksmīga. Mums ir nepieciešama īpaša nodarbinātības politika. Atbildīgā komisijas mm, daļa ļoti aktīvi darbosies šai virzienā, un es arī došu man ieguldījumu, centīšos, lai zivsaimniecībā nezaudētu darba vietas, lai augtu iespējas, lai saglabātu to, kas ir šajā nozarē, un paplašinātu. Un kādi būs noteikumi, kā tie tiks pielietoti, nu tā, lai vienlaikus arī uh, uh, vides krīzi, kas neapšaubām pastāv, tiktu risināta saskaņā ar ekonomisko krīzi un darba vietu radīšanu. Mēs varam izmantot uh, atbilstošos šos jūras politikas instrumenti. Šeit mums ir arī uh, vides elementi. Uh, un arī atsauci uz, uz zināšanām balstītas uh, jūras politikas īstenošanu. Mums ir iespējas veikt zinātniskos pētījumus, lai redzētu, kāda ir saikne starp nodarbinātības politiku un citām darbības jomām, lai garantētu šo saikni. Kā jau teicu, šie trīs mērķi ir uh, saistām vide, politika, ilgspējība, ekonomikas un sociālā attīstība. Tas ir prioritāts, un tās jāsaista kopā, tās visas jāredz vienā, kā vienu kopumu, nevis izolēti. Papildi jautājums. Paldies par jūsu atbildi, izvirzītā komisārā Mata Kandāts kundze. Vai jūs iesaistīsiet mūs uh, šajā programmā un kā jūs iesaistīsiet pētniecību? Pētniecību par zaļajām darba vietām, un arī šādu darba vietu radīšanu. Es domāju, ka tam nav jābūt tikai lozungam, bet tam jākļūst par realitāti šajā nākošajā sasaukumā. Un mūsu zivsaimniecības komiteja ir ļoti uzmanīga attiecībā uz šo attīstību un šiem jautājumiem. Paldies! Laiks atbildēji. Ceru, ka nodarbinātība zivsaimniecības jomā būs veiksmīgi un attīstīsies veiksmīgi. Ja būšu atbildīgi par to, tad mēģināšu um, garantēt, lai mēs šādu situāciju sasniegtu un lai parlamentārieši tiktu iesaistīti. Varu teikt tikai to, ka ar atbildīgo nodarbinātības komisāru sadarbosimies. Varu uh, teikt, ka es būšu jūsu sarunu partneri pēc, pēc iespējas bieži, vismaz trīs reizes gadā viesošies jūsu komitejā, un uh, katreiz, kad gribēsiet diskutēt ar mani, ieradīšos kā arī pirms um, un pēc lieliem politiskiem notikumiem informēšu jūs personīgi šeit komitejā. Lai pabeigtu pēdējo kārtu jautājumiem, dodu vārdu Māto kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kandidāts kundze. Ultraperifārija reģiona atrodas īpašā situācijā, tā skaitā zivsaimniecības un zvejniecības ziņā. Un, bet eh, vai jūs esat domājuši par īpašu izturēšanos tā to nosaka Lisabonas līgums, to mēs redzam, ka arī ikdienā. Un mēs saskaramies ar ļoti daudziem šķēršļiem, kas katru dienu jārisina. Taču eh, vēsturiski zvejniecība mūsu ekonomikā bijusi ar lielu lomu un turpin būt komisārs kandidāts kundze kundze, jūs zināt, ka tāpēc ir nepieciešams viss atbalsts no kopienas institūcijām. Un es gribētu uzdot trīs savstarpēji cieši saistīts jautājumus. Jūsuprāt, ko varētu darīt, lai varētu palīdzēt zvejsaimniecības un lauksaimniecības sektoriem ultraperferos apgabalos, vai pašreizējā palīdzība ir pietiekama, lai risinātu geografiskos, ekonomiskos un sociālos trūkumus šajos reģionos, un visbeidzot, kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz iespējamo uh, Eh, padomes atbalstu, eh, kas ir iesaldēts kopš 80 gadiem un neatbilst pašreizējiem attīstības līmenim. Paldies, Manaki kundze, jums vārds atbildēji. Eh, paldies. Līgums pārēdz īpašu režīmu ultraperifēriem reģioniem. Un pilnīgi dabiski, kā tālums, attālinājums no Eiropas e, kontinenta rādā rāda problēmas. E, mēs esam e, strādājuši pie POSEI programmas, kas turpinās darboties līdz 2013. gadam, ja es nemaldos, un kas ir paredzēta, lai varētu palīdzēt šiem reģioniem. Otrakārt, jūs jau zināsiet, ka pastāv īpašā režīms ekskluzīvai pieejai šiem reģioniem, lai varētu izmantot teritoriālos ūdeņus. Un tas arī paliek spēkā. Dialoga ietvaros ir izskanējis priekšlikums, lai 12 jūdzes tiktu paredzētas mazajiem koģiem, un šo dialogu mēs ceram novest līdz galam un jautājumu arī izpētīt. Tālāk runājot par šie reģionu ekonomisko uh, izaugsmi un pamudinājumiem. Tas mums būtu jāskata jau no eh, pers finanšu perspektīvu diskusijas ietvaros un jāredz, kādi ir priekšlikumi šajā sakarā. Ja ir eh, lau, akvakultūras eh, fonds, tad to varēs īstenot. Taču šobrīd ar mūsu rīcībā esošiem fondiem vairāk neko citu mēs nevaram izdarīt. Un visbeidzot, šiem reģioniem piemīt īpašas, eh, īpašas pazīmes, un mums ir jādomā, kā varam veicināt un palielināt sadarbību ar šiem reģioniem. Es domāju, ka mēs varētu uzaicināt reģionu, šo reģionu pārstāvis un diskutēt ar viņiem un apspriest, kopējo zivsaimniecības politiku un arī veidot konsultatīvu struktūru sadarbībai ar šiem reģioniem. Taču tāpēc mums, šim nolūkam mums ir nepieciešama viņa piekrišana, mums ir nepieciešama viņa klātbūtne un arī mums ir jādomā par politiku, kas ir paredzēta visiem ultraperifēriem reģioniem. Šo, taču šobrīd es vēlos norādīt tikai to ka respektēšu Eiropas kopienu tiesas nolēmumu šajā sakarā. Kanārijas salās, manuprāt, jūs esat no Kanārijas salām. E, nav iesniegušas prasību, bet Azorsals ir. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, taču jūs e, runājāt par. Atvainojiet, es palaidu garām jautājumu, saka kandidāte. Uh, ja ūdeņu nor, ir, norobežojums ir ļoti nozīmīgs. Un arī summas, kas ir iesaldētas iepriekšējā programmā, ir zaudējušas savus jēgu. Ir, jādomā par politiku grozījumu. Taču jums ir jāuzņemas arī apņemšanās saistībā ar ultraperiferiem reģioniem, kas ir nozīmīgi Eiropai un kas ir liela iespēja Eiropai. Un arī jums, Samanaki kundze, jums vārds atbildēji. Fondi tiek pārvaldīti daudzgadīgā programmā, tie nav iesaldēti un šie reģioni eh, jau ir strādājuši pie, eh, pie tā, lai fondi tiktu pārdalīti. Programma ir uzsāktā, nevar tikt grozīta, taču tas, ko mēs varam darīt, eh, ir situāciju uzlabot ar jaunas programmas palīdzību. Tālāk pār īpašo režīmu šī, šo reģionu piekļuvēju un piekļuvas nodrošināšanai. Es atkārtoju vēlreiz, ka režīms ir spēkā, tas attiecas uh, uz ultraperifēriem reģioniem Azoru salas ir iestieguši prasību Eiropas kopienu tiesā un gaida risināja. Paldies, presēdo kungs, paldies, priekšsēdētāji komisāra kandidāta kungs. Es apsveicu jūsu institucionālo pieredzi un demokrātisko apņēmību. Eiropas zivsēmniecības politikai ir jāstiprina drošība, kvalitāte un integrācija. Vai jūs uzskatāt, ka, lai stiprinātu drošību šajā jomā, ka vai zvejniecības e, flote ir jāstiprina. E, tālāk e, Eiropas vai importētajiem produktiem ir jāatbilst kvalitātes likumiem un vai ir nepieciešams iekļaut kopienas zivsaimniecības politikā īpaši tādas nozars, kas nav iekļauti, piemēram, piemēram mazo zvejas floti. Kandidāts kundze, jums vārds atbildēja. Paldies par uzdoto jautājumu. Runājot par Eiropas flotes eh, klātbūtni starptautiskos ūdeņos. Ļoti svarīgs jautājums ir ļoti vairāki simti kuģu, div, eh, kur skaits, kas ir noteikti līgumos un starptautiskajos ūdeņos strādā 5800 kuģu. Pateicoties jūs dalībai eh, nelielajās eh, zivsaimniecības organizācijās, tā ir ārkārtīgi spēcīga flota, kas ir eh, jāaizsargā. Es zinu, ka tiek piemērots tie paši regulējumi arī attiecībā uz importētajiem produktiem. Un tāpēc mēs mēģinām piemērot starptautiskos noteikumus IUU, un mēs sadarbojamies ar aptuveni 150 valstīm, lai varētu panākt šo normatīvu eh, pielietojumu. Papildus. Ļoti svarīgi ir tas, lai visi šie rezultāti tiktu atspoguļoti atspoguļotos uz tiem zvejniekiem, kas izmanto mazos zvejskoģus. Dažās valstīs, ir īpaši vidusjūras valstīs, bet arī citās mēs redzam, ka 80 eh, pat 90% eh, ir mazo zvejskoģu, un tāpēc ir jāredz, jāskata, kā var piemērot visu šo likumdošanu attiecībā uz mazajiem koģiem, neatņemot viņiem iz, eh, iztiks līdzekļus taču mums ir arī jānorāda izņēmumi, kas ir papildus pasākums un īpašais finansējums. Mēs nevaram finansēt jaunus kuģus, bet mēs varam piešķirt subsīdijas jau esošajiem, lai tos modernizētu, lai varētu turpināt tos izmantot un saglabāt, saglabāt zvejas tehnoloģiju. Es eh, ceru uz jūsu sadarbību eh, šajā jomā. Papildus jautājums uz pusminūti. Paldies. Es gribēju tikai norādīt attiecībā uz flotes klātbūtnes starptautiskajos ūdeņos. Es nāku no ļoti eh, reģiona, no reģiona kas ir ļoti atkarīgs no zvej, zvejniecības. Un es gribētu, lai nākamā mandāta laikā zvejnieki tik tiešām varētu tikt iesaistīti politikā. Damanaki kundze, vai jūs vēlaties atbildēt? precizēt. Eh, paldies! Runājot par šo tēmatu neliels komentārs. Mūsu klātbūtne starptautiskajos ūdeņos ir ļoti nozīmīga, tā, taču jāapzinās, cik svarīgs ir jautājums par cīņu pret pirātismu un programma Atalanta, lai aizsargātu tirdzniecības floti. Pastāv problēmas, kā jūs to noteikti zināt, šajā jomā Spānija un Francija ir ar pārstāvību Atalantā Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam uzlabot šīs programmas darbību, lai aizsargātu zvejas kuģus un tālāk. Eh, no mūsu komitejas Cukalas eh, kungs pēdējais runātājs. Vēlos jūs sirsnīgi sveikt šeit. Vēlos pateikties par eh, līdzšinējām atbildēm. Esmu ļoti gandarīts ka kāds eh, tik ļoti profesionāli eh, labi ir informēts arī politisku un parlamentāru pieredzi eh, sev līdzinās. Un konkrēts jautājums jums par akvakultūru mm, un tās negatīvo ietekmi uz vidi un turismu. Šeit mēs nerunājam tikai par eh, šīm mm, bieži pieminētajām problēmām, bet arī par to, ka ir nepieciešama ilgtspējīga mm, attīstība un kā mm, akvakultūra varētu piemērot šiem kritērijiem. Kādus pasākums jūs ievadīsiet? Tā tad ilgspējīga, vidē draudzīga akvakultūra, vai tāds vispār kaut kas ir iespējams? Te manakī konsultūra. Paldies un paldies, eh, paldies Cukals kungs par eh, laipniem vārdiem. Vēlos norādīt uz to, ka akvakultūru var savienot ar ilgtspējību. Es ļoti ceru, ka tas mums izdosies, ka mēs to varēsim apvienot. Zinātnieki saka, ka tas ir iespējams, un ja zinātnieki to saka, tad tam tā jābūt. Un, um, ja mums ir atbilstošas zinātniskas atziņas un pierādījumi, ka tas ir iespējams, tad mums tas ir jāmēģina. Un, ja šeit mēs runājām par uh, ilgspējības kritērijiem un akvakultūru, tad jāizstrādā šādi kritēriji. Ir zināmi noteikumi, piemēram, līguma piešķiršana un tā tālāk. Tagad jāparaugās, kā mēs varam parūpēties par to, lai akvakultūra uh, atbilstu vidas kritērijiem. Ir ļoti daudz kritēriju, kas ir ar to saistīti. Speciālists saka, ka ir iespējami risinājumi un ar vides ģenerāla direkciju vēlos strādāt šī jautājuma risināšanā. Mēs vēlamies koherentu akvakultūras politiku īstenot arī iesaistot parlamentu, kas ir ļoti nozīmīgs šo jautājumu risināšanā. Tādēļ mēs pieņemsim atbilstošus pasākumus. Jūs runājāt arī vēl par citiem aspektiem. Jūs uh, runājāt par, uh, um, par um, zivju barošanu, barības vielām. Mēs varam attīstīt speciālu akvakultūru, um, kad barošanā tiek izmantot tikai augi, nevis dzīvnieku izcelsmes produkti, un šādi kāpināt kvalitāti šai sektorā. Mums eh, jādarbojas balstoties uz iespējām šajā sektorā. Un tagad pāris vārdu par sadarbību. Un savstarpējo ietekmi, kāda ir akvakultūrai un turismam. Ir noteikti kritēriji, tos jāsaskaņo. Mēs runājam integrētā jūra eh, saimniecības politika un integrētā vidas plānošana. Tas ir jāievēro, lai gan turisma, gan arī akvakultūras jautājumi tiktu savstarpēji saistīti. Paldies, tagad 30 sekundes papildu jautājums. Es tādu tā kā nelielu, tādu tā kā nelielas lamatas tagad izlikšu. Jūs norādījat uz zinātniskiem pētījumiem. Un es vēlos teikt, ka attiecībā uz pētniecību un inovatīvām pētniecības metodēm un akvakultūru, kāda būs jūsu pasākuma? Atbildi. Pētniecība, Cikolas kungs, ir ļoti nozīmīga. Es zinu, ka jums ir ļoti liela pieredze šai jomā. Tie līdzekļi, kādi ir mūsu rīcībā, ir ierobežoti. Tie vēl nav apmierinoši. Ģenerāla direktorāts Māre ir saņēmis tikai neliels līdzekļus pētniecībai un lielāko daļu no tiem jāizmanto, lai atbalstītu zinātniski ICS kā arī zivsaimniecību. Līdz ar to mums ir nu, tāds tā nepārāk plašas iespējas speciālas pētniecības par darbus par akvakultūru pasūtīt. Jo būtībā tam pētījumam vajadzētu būt tādam ļoti plašam un apjomīgam. Bet mēs mēģināsim uh, izmantot visas iespējas, kādas mums ir piektajā pētniecības ietvaru programmā dotas, lai kopā ar atbildīgajiem komisāriem virzītu darbu uh, uz priekšu, lai mūsu darbs būtu efektīvs un lai iegūtu līdzekļus no šīs pētniecības programmas. Paldies! Paldies, mēs jau esam ieguši vienu minūti un lūdzu turpināt ietekmēt, ievērot arī transporta komitejā runātājiem jums ir viena minūtā tad vairāk. Es ceru, ka tā paliks eh, komisārs kandidāts rīcībā. Un pirmkārt, un uz vienu minūti dodu vārdu Georgios Kumucakos kungām. Jā, Paldies, eh, priekšsādātājs kundze. Esmu pirmais, kas runās transporta komitejas vārdā, tāpēc gribētu sveikt šeit komisija, komisāra amata kandidāts kundz. Jūs vairāk kārt runājāt par to, cik svarīgi ir cieši sadarboties parlamentam un komisijai. Mēs tam piekrītam, bet, nu, protams, tas nav nekāds pārsteigums, jo īpaši tiem, kuri zina, cik ilgi jūs esat strādājis kā deputāti. Tagad runājot par uh, jūrniecības politiku, jūs pieminējāt Eiropas integritātu un šo zilo grāmatu. Vai jūs varētu nedaudz konkrētāk par to izteikties? Uh, tas bija 2007. gadā, tagad tā ir tiek sākta īstenot. Uh, kā tā tiek īstenot? Kur ir trūkumi, kur ir kaut kas uzlabojums, ko jūs darīsiet, lai šeit panāktu risinājums un kāds būs jūsu prioritāts? Uh, Un kāda ir situācija ar Eiropas jūras atlā, atlasu? Damanaka kundze, paldies, paldies, Kumucakas kungs par šo jautājumu par integrēto jūras politiku. Tas ir pirmais jautājums, ko saņem par šo jautājumu, un tas ir arī pašsaprotam, jo te ir runa par jaunu politiku. Zaļajā grāmatā par to ir runa. 2007. gadā mums bija arī eh, zilā grāmata, kas tagad tiek īstenota. Mēs mēģinām tiešām pēc iespējas labāk sadarboties ar eh, citiem direktorātiem un citiem komisāriem. Uh, jūras eh, integrētā politika ir ļoti būtiska, un tur ir jāiesaistās daudziem, lai to varētu īstenot, eh, daudziem direktorātiem un daudziem komisāriem. Tur jāiesaistās un arī jums, eh, transporta komitejai un um, vidas ģenerāla direktorātam, tur ir zinām loma spēlējama transports, vide, ārlietas, iekšējais tirgus. Tātad ir daudzi sektori, kas eh, ir skārti šajā politikā. Kā tiek vērtēta līdzšinējā ieviešana? Ja man būtu jāsaka ar vienu vārdu, tad es teiktu iedrošinoši. Ir izstrādāti jauni instrumenti un ir arī šī te plānošana jūras politikai. Turpināšu angliski. Uh, šī te telpas plānošana jūrlietu jomā. Mums ir procedūra par integrēto jūras uzraudzības sistēmu. Tā būs ļoti būtiska sistēma un ir arī šī te programma par jūrlietu zināšanām, par zinātību un kā to pēc iespējas labāk izmantot. Par šo te jūras atlasu, par ko jūs runājāt. Uh, Tas ir ļoti ambiciozs plāns, un uh, es tiešām ceru, ka nākamā gada laikā, tātad 2010. gada laikā, mums būs šis atlas Eiropas, uh, visu mūsu jūru un okeānu atlas, un uh, es esmu pārliecināta, ka jūs atzīstat, cik svarīgs ir šāds projekts. Tas būs svarīgi ne tikai uh, Eh, zvejsaimniecībā, bet arī transportā un arī vides politikā. Tas noderēs visiem. Un tāpēc es ceru, ka pavasarī varēšu nākt klajā ļoti konkrētiem paziņojumiem par šo projektu. Derecho de replika. Papildu jautājums. Jūs runājāt par uh, runājot par Eiropas integrēto jūras politiku, jūs runājat par to, cik svarīgi ir sadarboties ar citiem kolēģiem un direktorātiem, jo īpaši runājot par jūras transportu, un tas skar Kalas kungu jūs kolēģi. Vai jūs satrauc tas, ka jūs kompetences varētu pārklāties un kā jūs vēlties to risināt, ja kaut kas tāds notiktu? Šeit domāju par ostām. Jūs zināt, ka uh, ostām ir strateģiska nozīme transportā un tirdzniecībā, bet, protams, arī zivsaimniecībā ostas ir svarīgs. Kā jūs risināsiet šādas problēmas? Lūdzu, laiks atbildēt. Es ceru, ka nebūs šāda problēma, un ja tas tā būs, tad, protams, ka uh, to var atrisināt tikai laba sadarbība starp mani un kolēģi komisāru. Uh, zivsaimniecības un uh, jūras transporta jūrniecības komisārs uh, tagad vada uh, darbu grupu, lai izvairītos no šādas te pārklāšanās. Es to gribētu turpināt un uh, veidot pēc iespējas labāku sadarbību. Protams, ka Eiropas Savienībā mēs esam ļoti sarežģītā posmā, uh, Un mums tiešām nav tagad iespējas atļauties kaut kādas neizdarības. Mēs nevaram to atļauties, un es uh, ceru, ka mēs varēsim pietiekami veiksmīgi strādāt, lai tā nebūtu. Uh, 1200 ostu mums ir Arab Savienībā un Kallas kungs, un ja viņš tiks apstiprināts, un es arī darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai to uh, uzlabotu, un, protams, es neiejaukšos viņa kompetencē. Nākošais runātājs tikau, kundze. Doamna comisar, începând cu 1 ianuarie 2000. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, no 2007. gada 1. janvāra Eiropas uh, Savienība uh, ir iegūs piekļuvi um, Melnai jūrai, tā ir ģeopolitiski ļoti nozīmīga nozīme. Arī Donavas um, uh, upei arī. Vēl zināt, kādi būs jūsu ievadītie pasākumi un kāda būs jūsu mm, darbība, lai uh, Melno jūru ie, uh, integrētu kopējā politikā. Kādas būs politikas Melnās jūras kontekstē? Es gribu teikt, ka uh, interneta tiešsaistes uh, lapa un projektu apkopojums, kāds ir uh, iespiegts. Uh, tātad šajā lapā nav norādīts uz koridoru iespējami Melnajā jūrā un domāju, ka šis uh, ir jāmaina. To τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Tas, ko jūs uh, tagad teicāt, noslēgumā To nezinu, pārbaudīšu ar uh, maniem dienestiem un mēģināšu labot situāciju. Tagad par Melno jūru. Tā ir ļoti nozīmīga tēma, patiesi. Mums ir uh, liela atbildība, tā ir jauna darbības joma. Politiku īstenojot divām valstīm, Bulgārijai un Rumānijai, ir pieeja šai jūrai, un mēs mēģināsim aktīvu politiku īstenot, bet uh, um, manā uh, dosijā ir tikai divis, divas norādes uz zivīm, uh, kuras um, uh, tiek skatīts uh, Melnajā jūrā, bet mēs esam vieni paši, un Melnajā jūrā, protams, ir ļoti lielas valsts uh, ar piekļauju Krieviju, Turciju, Ukraina, tām ir liela ietekme. Lūdzu par datiem 85% no uh, krājumiem tos nozvejo turku kuģi, tā nav Eiropas Savienības flote, un mums jāmēģina veidot labu sadarbību ar visiem, ja vēlamies uzlabojumu šai jomā. Bulgārija, Rumānija un Turcija ir pārstāvēts vidusjūras komitejā, šajā vispārējā vidusjūras eh, zivsaimniecības komitejā. Un šeit tiek runāts par dažādām problēmām un meklēts risinājums. Protams, ka tāda labāka sadarbība Melnai jūrai būtu vēlama. Eksistē jau tādi plāni, arī ekonomiskā sadarbība ir aizsākta, Eiropas Savienība iesaistās sadarbībā, visi Melnās jūras uh, piekrasts reģioni ir iesaistīti un visas pie jūras valsts ir iesaistītas, ir iespējas citos ietveros sadarboties, un es pārbaudīšu to, ko jūs norādījāt jūs uzrunas beigās. Bet būtiski, protams, ir parādīt to, ka sadarbība ar citām valstīm ir ļoti nozīmīga. Ja citādi šo lielo Melnās jūras teltu mēs nevarēsim jums izmantot, un tagad un mm, tas pārklājas ar enerģijas jautājumiem un daudziem citiem. papildi jautājums. Paldies! Es ceru, ka jūs būsiet mūsu partneri attiecībā uz Donavas uh, stratēģiju un par uh, jūras kopējo politiku. Tā ne, neaprobežojas tikai aizsības uh, zvejniecību. Kādas citas reformas jūs veiksiet šajā uh, uh, paketē kopumā, uh, piemēram, par upju politiku, lai attīstītu turismu piekrastas zonās, jo, piemēram, ir arī struktūra fondi, kas ir paredzēti šiem līdzekļiem. Uh, Dažas valstis eh, izmanto to eh, reģionālās attīstības politikai, politikai un citas um, ekonomikas politikai kopumā. Kādus konkrētus uh, pasākums jūs īstenosiet integrētajā uh, jūrsaimniecības politikā un horizontālā plāksnē? Paldies! Tagad laiks atbildēji. Vienu minūti. Jūs runājat par Donavas uh, upes un ah, tās attīstības problēmām. Tā nav mana kompetence, tā skar reģionālās attīstības politika, bet tas mūs skar. Kādā veidā? Tie dati, kādi ir mūsu ziņa, rīcībā par Melnās jūras piesārņojumu, izriet, ka 50% no fosforu Melnajā jūrā tiek iepludināti uh, caur Donavu. Ja runājam par vidas politiku Melnajā jūrā, tad, protams, jāiesaista arī upes. Uh, un jāsadarbojas, lai to labāk ievērot un lai uh, virzītu darbību arī uz um, ietekām. Šeit ir nepieciešams konkrēts darbs. Tiek runāts par integrētu pārvaldību, tādu vienotu sistēmu. Vienotu sistēmu jāveido telpas plānošana, jūras plānošana. Tādēļ vēlamies koordinēt darbu tā, lai nebūtu nekādas pārklāšanās un lai iesaistītu arī zinātniekus. Gracias, senora. Paldies, Damanaki kundze, par skaidrumu un e, visap, e, visaptarošo izsmeļošo izklāstu. Es pilnīgi piekrītu dereģionalizācijai de, e, un decentralizācijai zivsainiecības politikai. Runājot par drošību un drošumu jūrā, drošumu personai, drošumu kuģiem un e, jāuzce, jāuzsver to, cik nozīmīgi šie jautājumi ir saistībā ar nolīgumiem, kas ir parakstīti ar Somāliju un tiem kuģiem, kur strādā Indijas okeānā, it īpaši zvejas kuģi. Uh, E, ļoti lielā mērā tas ir ietekmējis arī basku e, jūrniekus nesen. E, notika pirātismu gadījums, kur sakarā parlamentā bija plašas debatas, un es gribētu šajā sakarā jums jautāt, un ņemot vērā to, ka operācija Atalanta atsaucās uz galvenokārt uz uh, tirdzniecības, bet arī uz veiskuģiem, ka jūs esat domājuši darīt, lai ievērotu konvencijas un lai aizsargātu jūrniekus Indi un zvejskuģus Indijas okeānā. Damanākī kundze. Damanāki kundze, jums ir divas minūtes. Es gribētu atbildēt uz uzdoto jautājumu kolēģiem. Ir tiesa, ka. Kā... Eiropas Savienībā ir jāgarantē drošība Eiropas kuģiem, kuri strādā bīstamā zonās, kā piemēram Somālijas līcī. Es domāju, ka tas ir viens no būtiskākajiem mērķiem, ko mēs varam sasniegt ar starptautisko nolīgumu palīdzību. Manuprāt, mūsu zvejniecības nozarei ir nepieciešami šie nolīgumi tīpaši, lai varētu garantēt drošību. Pirātisms ir ļoti sarežģīts jautājums. Un koģis, uz kuru jūs atsaucaties, kuru jūs pieminējāt, domāju, ka šajā gadījumā bija ap 250 uh, eh, personu apkalpe, un uh, tie, uh, Atalanta eh, operācija pagaidām attiecas formāli tikai uz tirsniecības kuģiem, un eh, nevis zvejas, un tāpēc mēs gribam atrisināt šo eh, situāciju. Tāpat ir nepieciešama labāka sadarbība, tādas valsts kā Francija grib izmantot paši savu floti, lai atbalstītu šo, šo kuģus. Citas valstis grib nosūtīt eh, kara kuģus, bet es domāju, ka mums ir maksimāli jāsadarbojas, lai mēs varētu aizsargāt Eiropas kuģus eh, sistemātiskā un regulārā veidā. Eh, papildu jautājums lūdzu ļoti īsi. Paldies priekšsēdētāji, grib pateikties Eh, ka, amatkandidātei un parlamenta pozīcija aicina paplašināt uh, Atalanta programmu arī uz zvejas uh, kuģiem. Tomēr mēs līdz šim brīdim nesam redzējuši nekādu darbību. Damanaki kundze, gribas reaģēt, vai jūs vēlaties reaģēt? Nē, tādā gadījumā mēs pāriem pie nākamā runātāja Georgijos Tosas uz vienu minūti. Jums tiek dots vārds. Jā. Startautiskais eh, raksturs eh, jūras satiksmē eh, nozīmē to, ka tas viss ir strateģisks jautājums starptautiskajā jūrniecības organizācijā. Tas tiek risināts un ir panāktas starptautiskās vienošanās ANO ietvaros. Tie ir tādi priekšnosacījumi, kas visiem jāņem vērā un ir ļoti svarīgi, lai gan Eiropas politika, gan arī dalība valstu nacionālā politika attiecībā uz konkurētspēju um, būtu vērsta un um, dažādi nodokļu atvieglojumi um, tādējādi uh, tiek uh, veicināta monopolu uzņēmumu pēļņa Bieži vien tiek atlaisti strādnieki jūrniecības jomā un viņu darba apstākļi arī pasliktinās. Daudz cilvēku dzīvības ir apdraudētas un uh, arī jūras vide. tas ir nodarījis lielu kaitējumu vājajām uh, sabiedrības daļām. Kā jūs vērtējat šos nodokļu apvieglojumus, par kuriem vienojās 27 dalība valstis? Un, um, kā jūs vērtējat situāciju uh, ar rēdrējām? Eh, Kandidāts kundze, jūs, eh, jums ir divas minūtes, lai sniegtu atbildi. Συμφωνώ με τον κύριο συνάδελφο ότι... Jā, es uh, varu tikai piekrist uh, kolēģim. Starptautiskās jūras tiesības ir jāievēro un varu tikai piekrist, ka IMO, Starptautiskā jūrniecības organizācija, uh, ir šeit vadošā un to mēs respektējam un cenšamies ar viņiem pēc iespējas ciešāk sadarboties. Bet šeit taču nav pretrunas. Tas tieši palīdz, tas skaidri parāda, ka uh, Mums uh, ir uh, nodoms, mums ir plāns izstrādāt integrētu jūrniecības politiku. Es negribu šeit uh, pievērsties ekonomikas un nodokļu politikai um, komisijas līmenī. Kolēģijas uh, principa dēļ komisijā uh, Es iekļaujos, protams, šajā viedoklī, bet, eh, protams, jāņem vērā arī jūrnieku situācija un eh, būšu arī atbildīgi par šo jomu integrētās jūras politikas ietveros. Tātad var jums tikai piekrist un tomēr eh, nevaru pievērsties konkrētiem aspektiem, jo tas nav gluži mans kompetences loks. Gribētu uz to norādīt, ka atsaucos arī uz atjaunoto dialogu ar uh, arotbiedrībām. Līdz šim nebija šāda uh, dialoga ar arotbiedrībām, kas strādā uh, zivsaimniecībā un jūras transporta jomā. Darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai pēdējās starptautiskās uh, darba organizācijas nolīgums par jūrnieku darba apstākļiem tikt ievērots. Ir startautisks nolīgums, bet neviena no ES dalību valstīm nav to parakstījusi. Uh, es tagad strādāšu ar attiecīgo komisāru, kas ir atbildīgs par sociālajiem jautājumiem, uh, un viņš jau man informēja par attiecīgām iniciatīvām. Man ir jāpalabo nedaudz tas, ko es uh, saku. Jums ir 30 e, sekundes laika uzdot papildu jautājumu. Jā, es uh, negribētu tagad pārāk daudz runāt par jomu, kas nav jūsu portfelī, un tomēr tā joprojām ir nopietna problēma, kas attiecas uz uh, cilvēku aizsardzību jūrā un uz vidas aizsardzību. Kopš 80. gadiem uh, Vidusjūrā un Baltijas jūrā ir eh, notikušas eh, ļoti smagas eh, kuģu katastrofas, kas ir izraisījušas arī vidas piesārņojumu. Kā jūs vēlaties novērst šādas katastrofas? Jā, es domāju, Vispirms vajadzētu norādīt uz koleģialitātes principu. Darīšu visu, ko varēšu, bet koleģialitātes princips komisijā ir jāievēro. Mēs centīsimies novērst šādus gadījumus. Negribētu sīkāk pievērsties uh, jūras drošības jautājumiem. Um, šeit var pieminēt Ēriku. Um, un transporta jomā tas arī būs cits komisārs, kas par to būs atbildīgs. Paldies. Tagad vārds uh, viena minūte Rospaks kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, nu, esmu 31. runātāju sarakstā, tad visi tie labie jautājumi jau ir uzdot. Bet nu atgriezīsimies pie mm, piekrastes zvejniecības. Piekrastēs zvejo mazās laivas, tas ir labi videi, tas rada darba vietas. Arī vietējās ostas tiek attīstītas un tiek attīstītas darba vietas, kuras ir um, tieši piekrastēs. Vai e, būs arī politika attiecībā uz piekrastes zvejniecību? Vēlos arī um, uzdot jautājumu vai piekrastēs tiks veidotas arī atpūtas zonas, kur, piemēram, vēja turbīnu parku tūmā zīves varētu attīstīties? Atbildi. Sākšu ar pēdējo punktu. Protams, ka mums ir jāaizsargā arī zīves un īpaši jaunuļus. Ja tās neatgriežas un nelaiž uh, pasaulē mm, pēcnācējs, tad, protams, um, nākotne var izskatīties stipri drūma. Mums ir jāizmanto visi mūsu spēkā, visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai uh, konstatētu, kur ir šīs reproduktīvās zonas dalību valstīm jācenšas uh, pieņemt iekšējus regulējumus attiecībā uz šīm reproduktīvajām zonām. Un varētu domāt arī par zvejniecības aizliegumu tajos brīžos, kad dzīves ir nu, pārāk mazas un pārāk uh, smaga situācija var ietekmēt. Dalībvalstis uh, saņem kvotas un sadala kvotas. Kvotas tiek piešķirtas centrāli. Attiecībā uz uh, zivju uh, Uh, veidiem. Un dalībvalstis savukārt var veikt um, savus iekšējos pasākumus, tās var sadalīt kvotas tā, lai atbalstītu mazos zvejniekus. Mēs centrāli daram to, ko varam, lai dotu valstīm instrumentus, arī finansējumu, arī finansējumu atjaunināšanai. Domāju, ka tieši šeit slēpjas lielākā uh, problēma problēma. Mums ir lieli un moderni kuģi, kuriem ir aprīkums, atbilstoši aprīkojums, lai viņi zinātu, ko, kā viņi zvejo, lai viņi ļoti precīzi zinātu arī apjomu, kādu nozvejo, lai pēc iespējas novērst dzīvi izgāšanu jūrā, un šādā veidā mēs varētu sasniegt pozitīvus rezultātus. Paldies uh, uz vienu minūti papildu jautājumu. Um, um, tas attiec. Mēs runājām par uh, nelielajām zvejas laivām un par zivju mazuļiem. Jautājums konkrēts. Vai jūs pati iesaistīsieties uh, Mm, jautājumu risināšanā tādā izpratnē, lai zīves netiktu izmestas atpakaļ uh, jūrā, lai visas, kas tiktu nozvejotas, tiktu arī izvestas krastā. Kāds ir risinājums jūsu skatījumā šai problēmai? Atbilde. Runājot par uh, šo problēmu, jāsaka, ka jūs atsaucaties uz ļoti pozitīvu Dānijas pieredzi, Rosbachs kundze. Tur ir principā aizliegta zivju izgāšana jūrā. Mēs esam tā piesardzīgāki šajā ziņā, jo ir valsts, kurā tas nav tā īsti iespējams. Mēs aizliedzam izmest uh, zivis atpakaļ, paņemot tikai lielākās no loma, lai um, cena būtu labāka šīm zivīm reformas gaitā, proti zaļās grāmatas izstrādes laikā. Tas arī būs tēmats, par kur runāsim visu šī zīvju atkal at, atmešana, jeb izgāšana jūrā. To jūs atklāti pieminējāt, mums būtu jāvirzās uz tādu efektīvāku politiku. Ja kāds no zvejniekiem zvejo tikai viena veida zivis, tad jā, jāskatās, kāda ir pasākuma attiecībā uz tīklu tādu speciāli izveidošanu. Ja vairāk zivju veidi tiek zvejoti, tad varbūt varētu striktāk būt šajā politikā attiecībā uz izgāšanu uh, jūrā. Zivju izgāšanai jūrā jābūt uh, tādai praksē, kas bija pagātnē. Jūrās nav pārāk daudz zivju, un bez tam tas arī ir nemorāliski. Nu, tas nav īsti politisks jēdziens, bet tas nav morāls normām atbilstoši izgāst dzīves atpakaļ jūrā. To nevar uh, ciest. Un visbeidzot, uh, uzstāšanās uh, noslēdz Luis de Grandes Paskvals uz vienu minūti. Jums tiek dots vārds. Paldies, uh, priekšsēdētāji, kandidāts kundze. Iepriekšējā sasaukumā Transporta komitejā bija gan neveiksmes, gan uzvaras. Un mums ir jā, jā, jāstrādā, lai mēs varētu pabeigt darbu pie Rīka 3 paketi. Lielais, lielā neveiksme bija ostu liberalizācijas pasākums. Mums ir jādomā par lielām intermodālām eh, platformām, ar kur palīdzību eh, mēs varētu veicināt eh, simbiozi starp ostu un citu transportu darbību. Vai jūs esat domājusi par to, ko jūs varētu piedāvāt šajā virzienā? Uz divām minūtēm jums tiek dots kandidāts kundze vārds atbildēji. Paldies! E, ostu ekonomiskā politika un ostu režīms e, neietilps manās kompetencēs, bet e, transporta komis, par transportu atbildīgo komisāru kompetenci. Taču es vēlos atkārtot to, cik nozīmīgi ir apvienot integrētu jūras politiku ar Eh, drošības ap, eh, nosacījumiem postās, ar piekļūs iespējām postai un ar lielāku caurskatāmību. Ar to visu eh, mums ir jādod iespēju šos pasākumus nodrošināt, jo tas viss ir ļoti tuvu stāvoši zivsaimniecības politikai. Un es ar, arī interesēšos, ko ir iecerējuši šajā domā, šajā jomā, kādu transporta politiku veidot. Un vēlos norādīt, ka Barosu kunga izstrādā piedāvāties vadlīnijās ir norādīts, ka nākamajā gadā komisija nāk klajā ar, visa komisija nāk klajā ar ziņojumu par palīdzību dalībvalstīm ostu jomā un vēl viens ziņojums attiecībā uz, eh, uz eh, publiskās intereses uzņēmumiem un, es, uzņēmumiem. Un es domāju, ka ar šo ziņojumu palīdzību komisija nodrošinās labāks rezultāts, taču es negribētu iesaistīties transporta komisāra kompetencēs. Paldies, kandidāts kundze. Eh, diemžēl visi mēs eh, šeit nevaram īsti izprast, kādas kompetences piekrīt DG Māre un transporta eh, direktorāta direktorāta kompetences un cik efektīva ir sadarbība abu e, jomā. Un ko jū, es ceru, ka jūs strādāsiet, lai varētu transponēt transponēt esošās direktīvas un strādāt pie veiksmīgākas transporta politikas jūsu kompetencē. E, kandidāts kundze, jums vārds atbildēji. Es piekrītu, mums vajadzētu skaidrāk definēt eh, kompetences eh, dir ģenerāldirektorātiem un komisāriem. Eh, taču, manuprāt, nozīmīga problēma nav, un es vēlos atgādināt to, ka iepriekšējā komisija, kuru, kas jums ir ļoti labi zināma, ka tajā bija šī vadības komiteja, kurā piedalījās transporta komisārs kurā piedalījās Borga kungs, un visbeidzot arī tika atrisinātas visas, visas, uh, uh, uh, visi negludumi, kāda varēja veidoties. Es domāju, ka mēs varam rēķināties ar labo gribu, un jūs varat paļauties uz, uz to, ka es darīšu visu, kas ir manās iespējās, lai visus negludumus atrisinātu, un visas problēmas atrisinātu. Un es domāju, ka eh, vissvarīgākais, eh, neatkarīgi no tā, vai šodien uzstājos es vai Kalas kungs, ir tas, lai šo DG dienisti veiksmīgi sadarbotos un uh, Iespējams, ka būtu jāizveido tādas kā starpdienestu grupa, lai varētu garantēt vislabākos mūsu darba rezultātus. Galvenā problēma nav problēma par kompetencēm. Galvenā problēma ir tā, ka ir jāveido kopīga politika Eiropai, un esmu ļoti lepna, ja varēšu sniegt šeit savu devumu. Paldies visiem! Eh, eh, mēs esam veiksmīgi ievērojuši sev atvērēto laiku. Tomēr Tagad eh, pašā noslēgumā es gribētu dot eh, iespēju izteikties galavārdu septiņas minūtes komisāra kandidātei, eh, septiņas minūtes, kas mums ir atlikušas, lai viņi varētu noslēgt šo uzklausīšanu un arī norādu, ka 13.30 mēs sanāksim kopā zālē 1.5 vicepriekšsēdētāji eh, zivsaimniecības eh, komitejas eh, S1.5 zālē mūsu ierēģi un koordinatori, lai mēs varētu izvērtēt. Bet tagad kandidāts kundze jums vārds galvārdām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies uh, prezidijām par sēdes uh, vadību šeit. Vēlos pateikties visiem deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Arī tiem, kas nevarēja uzdot jautājumus, bet ļoti pacietīgi uzklausīja manas atbildes. Šie jautājumi nav nekāda formalitāte, un es uh, to tā arī domāju. Atbildes jautājumiem mm, tās bija ļoti nozīmīgas tēmas. Uh, Un šādā veidā jūs devāt man iespēju konstatēt, ka visu to, ka pēd, ko pēdējo divu mēnešu laikā esmu darījusi sagatavojoties uz šīs darba pienākumu veikšanu, ka tas ir bijis pamatoti. Sākot gatavoties, um, konstatēju, ka ir ļoti daudz tehnisku detaļu, bet tad um, redzēju, ka visam ir tāda iekšēja loģika, un ja ir skaidri principi un mērķi, tad uh, darbs kļūst daudz vienkāršāks. Tie daudzie temati, par kuriem jūs runājāt, tie visi jautājumi tiks ievēroti kopējā jūrniecības politikā. Komisija strādā, tiek gatavota arī reforma, arī komiteja strādā. Parlamentā ļoti aktīvi man informē par grozījumiem, kādi tiek iesniegti. Un šis ziņojums noteikti nākošais gads būs ļoti nozīmīgs arī šogad. Ceram uz labiem rezultātiem. Vēlamies pacelt šo latiņu 2010. gadā ļoti augstu, jo 2010. ir mm, daudzveidības uh, gads sugu daudzveidības gads. Mēs vēlamies dot mūsu ieguldījumu, lai saglabātu sugu daudzveidību plat, pa, visā planētā. 70% no planētas uh, platības uh, ieņem ūdeņi, un mēs vēlamies, lai šī mūsu iniciētā politika būtu īpaši nozīmīga. 43.3 apakšpunkts līgumā komisijai dod iespēju pieņemt lēmumus zivsaimniecības jomā. Mēs izmantosim šo iespēju, izmantosim to ļoti strikti, mēģināsim arī jūs iesaistīt. Kas cits ir šie tehniskie risinājumi? Attiecībā uz uh, šiem tuvā nākotnē par uh, tiem runāsim. Vienmēr uzklausīsim arī jūsu komitejas atzinums par politiku īstenošanu. Un cik tālu tas nav pretrunā ar līgumu, tad diskutēsim šeit. Daudz kas tika runāts par Eiropas Savienības starptautisko klātbūtni. Ir ļoti nozīmīgi, ka mēs esam starptautiski pārstāvēti, Parlamentam ir īpaši pozitīva nozīme attiecībā uz starptautiskajām zivsaimniecības nolīgumiem, arī tiem, kas ir starptautiski parakstīti. Mums jārūpējas par to, lai tie atbilst vēl augstākiem standartiem. Es katrā laikā esmu gatava diskutēt ar jums skaidrot. Personīgi ieradīšos šeit komitejā pirms un pēc šādu līgumu noslēgšanas. Protams, ka strādāšu arī koleģiāli, atbilstoši jaunajiem likumdošanas aktiem un ievērošu visu to, kas ir tagad jauns sadarbībā starp komisiju un Eiropas parlamentu. Daudz no kolēģiem, jā, nu, es aizvien vēl jūtos kā parlamentāriete. Uh, Tātad daudzi no jums norādīja uz to, ka decentralizācija, pieņemot lēmumus un mūsu politikas reģionalizācija ir ļoti nozīmīga un nepieciešama. Šis temats ir ļoti tāds delikāts, jo mums jāievēro līguma nosacījumi un no otras puses pašvaldībām vēlamies dot lielākas manevrēšanas iespējas. Kopā ar jums un juridisko dienestu mēs mūsu līgumu sargāšanas kompetences ietvaros mēģināsim to darīt. Paldies jūs komitejai priekšsēdētājs kundze. Gribu teikt, ka apzinos to, ka ja tikšu apstiprināta šajā amatā, tad man būs jāpieņem lēmumi, arī starptautiski lēmumi, kuriem būs ietekme uz um, tūkstošu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Zvejniekus tie ietekmēs to ģimenes un visi tie, kas dzīvo šajos reģionos. Darīšu visu iespējamo, lai uzlabotu viņu dzīvi. Ceru, ka sadarbība ar jums būs ļoti veiksmīga un auglīga, un ka mēs kopā varēsim dot mūsu ieguldījumu tam, lai zivsaimniecība, zvejniecība arī nākotnē būtu uh, dzīvotspējīgu un mūsu jauno projektu integrēto jūras, jūrniecības politiku veidoši tā, ka sadarbība ar citiem resoriem tiks nodrošināta un ka mums būs jauna konkrēta politika. Esmu um, uzaugusi Krētā. Tur tika būvēti pirmie kuģi visā Eiropā, un man būs liels gods ar jums sadarboties. Agradezco, agradezco. Vēlos pateikties visiem dalībniekiem, vēlos pateikties visiem ierēģiem. It īpaši priekšsēdētāji grib pateikties tūkiem un arī gribu pateikties eh, kandidātei, kura bija kopā ar mums šajā uzklausīšanā. You... Yes. Yes. Okay. Okay, now I Every, everything. Thank you. Sākā!